Good afternoon, ladies. Labdien, dāmas un kungi. Sāksim mūsu sanāksmi. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Sirsnīgi sveicu jūs visus eh, Tautas partijas sanāksmi zālē. Šodien mums ir paredzēta interesanta darba kārtība trijās daļās. Vispirms eh, būs komisijas priekšsādātāja Žana Klauda Junkera uzklausīšana. Sirsnīgi sveicu viņu pie mums. Uh, pēc tam īsāka uzklausīšana ar uh, finanšu valsts sekretāru no Portugāles un pēc tam koordinātoru sanāksme. Gribētu pateikties sirsnīgi komisijas priekšsādātāju kungam, ka viņš uzreiz pieņēma mūsu ielūgumu un bija gatavs šodien uh, ierasties un diskutēt uh, ar pāna komitejas biedriem jau divreiz uh, ar Moskovisī kungu esam diskutējuši un vienreiz ar Jūrovas kundzi par uh, aktuālo likumdošanu. Turklāt uh, izmeklēšanas komiteja ir uh, pabeigusi četrus izpētes braucietus uz Apvienoto karalisti, Maltu, Luksemburgu un ASV. Ir vēl paredzēti uz Portugāli, Kipru un Šveici izpētes braucieni. Uh, Un tur mēs esam konstatējuši atšķirīgus sadarbības scenārijus, kas nevienmēr ir bijuši apmierinoši. Komisijas priekšsādātāja kungs, es gribētu īsi minēt trīs lietas. Pirmkārt, pieeja dokumentiem. Šeit mēs konstatējam, ka ir padomas blokāde, jo īpaši attiecībā uz rīzības kodeksa darba grupu, kurā mums tiek teikts, ka tas ir starpvaldību instruments, un tāpēc parlamentam tur nav pieejas. Otrakārt, es esmu ļoti neapmierināts uh, ar uh, Maltas prezidentūras gatavību sadarboties, jo viņi, balstoties uz padomas lēmumu, nebija gatavi pagājušajā nedēļā ievesties pie mums, un to mēs turpināsim vēl skatīt. Un treškārt ir tāda uh, vispārēja atteikšanās uh, būtu mūsu uh, komitejas rīcībā uh, juristi, banķieri un uh, bijušie politiķi atsakās pie mums ierasties. Ar jums ir citādi, tāpēc gribētu jums vēlreiz sirsnīgi pateikties. Mēs jums nosūtījām desmit punktus uh, par aktuālo likumdošanu, bet arī uh, par uh, bijušajām rītības stratēģijām Luksemburgā. Luksemburga šodien, to mēs arī eh, pārliecinājāmies uz vietas, eh, ir otrā lielākā eh, fondu atrašanās vieta pasaulē un lielākā banku atrašanās vieta Eiropā, un es no Reinzemes falcas esmu jums kaimiņš un vienmēr apbrīnoju jūs, cik ātri un aktīvi un konsekventi attīstījās Luksemburg šajā virzienā. Uh, Šodien mūsu mērķis, to jau uzreiz sākumā pateikšu, jo šodien uh, uh, viena politiskā grupa publicēja savu publikāciju, tātad mūsu mērķis šodien nav kādu apsūdzēt. Un pētījums, kas šodien tika publicēts, uh, manuprāt, vismaz es uh, šorīt to izlasīju, tur nav nekā jauna. Es personīgi 23 gadus strādāju ekonu komitejā, mēs zinām, ka 15 gadi pagāja līdz procentu likmju pieņem, direktīvas pieņemšanai. Tā bija Beļģija, Nīderlanda, kā, Normandijas salas un Luksemburga. Un tās nebija vienīgās, kas bija pret. Tātad es gribu to te pateikt, lai nerodas nepareiz iespējas. Šodien tātad mūsu mērķis nav kādu apsūdzēt, bet izmeklēšanas komiteja uh, vēlas metodes, uh, norādes uz iespējamām uh, likumu izmaiņām iegūt vai tam līdzīgi. Komisijas priekšsēdētāja kungs, mēs esam jums atvēlējuši desmit minūtes ievadvārdiem, un tad uh, abi mūsu referenti uzdos jums uh, jautājumus piecu minūšu uh, laikjoslās, tātad eh, katras eh, jautājums un atbild kopā maksimāli 5 minūtes. Tagad es gribētu lūgt fotogrāfus atkāpties, lai deputāti varētu redzēt komisijas priekšsēdētāju, tad, kad viņš runā. Tātad lūdzu eh, paiet malā. Nohmals. Labi, vēlreiz sirsnīgs paldies, Žanklod, tev vārds. Sehr verehrter Herr Cienītais priekšsādātāja kungs, es tiemžēl nevaru pāriet uz savu dzimto valodu. Tikai daži to saprastu šeit zālē, un tāpēc uh, saviem izteikumiem izvēlēšos Voltēra valodu, kas nenozīmē, ka neesmu gatavs izteikties arī angliski. Es uh, stādos priekšā jums, dāmas un kungi, deputāti, Mums ir kopīgs mērķis, eh, jo eh, mums ir kopīgs mērķis, kopīgi eh, darbi, proti nodokļu taisnīgums, kas ir, pēc, ir vajadzīgāks kā jebkam. Jebkād. Panamas dokumenti atklāja dažādas prakses, kā uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas gan Eiropas, gan starptautiskā mērogā. Uh, mūsu uh, pilsoņi uh, ir, uh, viņiem ir taisnība, kad viņi prasa cīnīties pret uh, šādām praksēm, jo um, nedrīkst būt tā, ka ir uh, uzņēmumi, kuru uh, nodokļu sistēmas ir uh, daļēji vai pilnībā slēptas, un uh, tie ir starptautiskie uzņēmumi, kas uh, izmanto dažādas atšķirības starp dalību valstīm, uh, Un uh, gan Eiropas Savienības, gan uh, citas dalībvalsts izmanto, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Uh, mēs esam aplēkuši, ka 70 miljārdi eiro ir gājuši garām valsts kasēm. Uh, ko varētu izmantot publiskām investīcijām. Mazie un vidējie uzņēmumi ir pirmie upura šādām fiskālās optimizācijas praksēm par 30% lielāks nodokļu sloks ar šiem uzņēmumiem nekā starptautiskiem uzņēmumiem. Tātad situācija ir kļuvusi nepieņemama. Ir um, daudz noteikumu nacionālā līmenī, nodokļu jomā, bet tiek pārkāpt arī iekšējā tirgus principu, un tāpēc mēs kopīgi vēlamies cīnīties un reiz par visām reizēm uh, Eh, pārtraukt šīs prakses un eh, padarīt eh, nodokļu jomu caurskatām un taisnīgu. Mums ir jārīkojas laicīgi, ja 2014. gada priekšvēlēšana kampaņā pirms Eiropas vēlēšanām es izteicos par šiem jautājumiem un arī Eiropas parlaments ir paudis apņēmību to darīt un arī mana manas vadītā komisija e, apņēmās e, jau kopš paša sākuma 14. gadā e, šo darbu veikt. Tad, kad es 12. novembrī 2014. gadā uzstājos parlamentā, un to atkārtoju arī 15. gadā, Eiropas komisija ir gatava cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Un tagad fakti runā paši par sevi, un gribētu arī šajā kontekstā uh, atzīmēt Pieru Moskovisī un uh, citu rīcību. Un uh, mēs esam pieņēmuši ambiciozas reformas, uh, kas iet pareizajā virzienā. Proti uh, uzņēmiem būs jāmaksā nodokļi tur, kur uh, tie gūst pēļņu. Un uh, tas ir solījums, ko devu kampaņā un to arī ievēroju. Eiropas uh, komisija ir eh, vērsusies pret eh, vairāk kā 35 uzņēmumiem Nīderlandē, Luksemburgā un Bēļģijā, lai eh, atgūtu līdz pat 13 miljārdiem eiro, kas nav samaksāti nodokļos. Un balstoties uz tiem šašiem principiem, tiek veikts citas izmeklēšanas, piemēram, par Amazon, par GDF Suez un ING. Eh, šie principi būs jārespektē arī nākotnē un eh, valstīm ir jāsaņem vajadzīgā informācija, lai ieviestu taisnīgas nodokļu sistēmas, un tā ir vesela revolūcija padarīt caurskatām nodokļu sistēmu bet, protams, eh, nav arī tā, ka mēs eh, strādājam bez pretestības. Ir eh, zināms dalībvalstis, kas bloķē mūsu kopīgo darbu, mūsu kopīgo mērķi, efektīvu un caurskatāmu um, nodokļu sistēmu. Kurš pirms diviem gadiem būtu ticējis, ka pirms septiņiem mēnešiem mums izdosies panākt vienošanos par uh, Uh, informācijas apmaiņu par uh, nodokļu maksājumiem. Un pirmā informācijas apmaiņa notiks jau uh, sākot ar šo vasaru, un šo uh, vienošanos uh, izdeva, uh, izdevās panākt Luksemburgas prezidentūras laikā 2015. gadā, un mums ir izdevies atcelt banku noslēpumu ar divpusējiem noliegumiem. Uh, ir parakstīti eh, nolīgumi ar Monako, Andoru, eh, Šveici un Lichtensteinu eh, par šādu informācijas apmaiņu. Mums ir arī piedāvājums PEPS, tātad par to, lai uzņēmumi nevarētu izvairīties no nodokļu maksāšanas, bet mēs gājām arī vēl tālāk nekā uh, OECD piedāvā, jo mūsu noteikumi ir daudz striktāki. Mēs arī strādājam pie uh, tā, lai starptautiskie uzņēmumi sniegtu datus uh, visām dalībvalstu iestādēm uh, par savu darbību. Mēs arī piedāvājam publiskot informāciju, lai katrs pilsonis, kas vēlas uh, var iegūt eh, informāciju par starptautisko uzņēmumu gūto peļņu eh, viņa valstī. Par šiem pienākumiem, eh, par ko es runāju, varam teikt, ka tie ir tiešām būtisks progress nodokļu jomā. Mēs iesim vēl tālāk, jo šis ir tikai sākums, lai rastu um, risinājumu šīm problēmām visā pasaulē. Uh, Un mēs strādāsim pie priekšlikumu, kas ļaus uh, risināt problēmas, kas saistās ar atšķirībām starp uh, uzņēmumu nodokļiem. Uh, Dalībvalstīs ir šis priekšlikums par vienoto uzņēmumu nodokļu bāzi, un mēs esam grozījuši 2011. gada priekšlikumu, vienkāršojot sistēmu un samazinot izmaksas uzņēmiem, lai uh, varētu strādāt veiksmīgi šajā jomā. Un uh, tas tagad tiek apspriests divos posmos. Pirmkārt par uh, vienoto uzņēmumu nodokļa bāzi, un tad, kad tas tiks izdarīts, tad pēc tam sāksim runāt par konsolidāciju. Šī pieeja divos soļos ļaus mums uh, uh, Uh, dot priekšrocības dalībvalstīm no šī priekšlikuma un izmantot sistēmas priekšrocības visā kopumā. Un uh, atbildot tieši uz Panamas dokumentu skandālu, mēs uh, piedāvājām um, priekšlikumu, lai cīnītos pret visu, kas ļauj izvairīties no nodokļu maksāšanas, nodokļu krāpniecību, uh, un arī uh, naudas atmazgāšanu. Mēs uzlabosim eh, PVN noteikumus, lai uh, cīnītos pret uh, krāpniecību PVN jomā pāri robežām. Un tā kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir uh, vispasaules fenomens, mēs uh, līdz gada beigām nāksim klajā ar priekšlikumu, uh, piedāvāsim sarakstu ar uh, Um, priekšlikumiem, kā uh, varētu uh, piemērot labas pārvaldības principus fiskālajā jomā, lai cīnītos pret šīm problēmām. Un uh, tas arī, dāmas un kungi, bija viss ievadam. Tas bija viss, ko gribēju jums sākumā pateikt. Es arī atgādinu, ka Eiropas parlaments var vienmēr paļauties uz Eiropas komisiju. Tiešām ir tā, ka šie skandāli, kas uh, um, parādīja šos nožēlojamos faktus, uh, atvieglo mūsu uzdevumu un tomēr uh, mums ir jāstrādā uh, ātri un enerģiski, lai cīnītos pret šīm problēmām. Paldies! Jā, vielen dank! Jā, paldies! Komisijas priekšsādātāja kungs! Mēs no jums uh, uh tātad dzirdējām par to, uh, kādi kādas diskusijas notiek komisijā, kā jūs pats teicāt, skandāli un publikācijas. Eh, tur ir piestrādājuši eh, žurnālisti un trauksmes cēlāji, eh, ir izgaismojuši šo te sarežģīto problēmu. Un mēs esam pārliecināti, ka sabiedrības spiediens ir pātrinājis un uzlabojis politiski atbildīgo rīcību. Uh, Un līdz ar to es domāju, ka mūsu mērķis ir netik daudz uh, tagad atklāt pagātnes kļūdas 15-20 gadu uh, vēsturē, bet drīzāk raudzīties nākotnē un arī no jums, uh, tātad no šīm kļūdām mācīties, uh, ko varētu nākotnē uh, darīt uh, labāk. Tagad došu vārdu vienam mūsu no referentiem, Jokofot kungam, 5 minūtes jautājumu un atbildēju. Paldies, priekšsādātāji kungs, sveicu jūs šeit. Junker kungs, ir liels prieks, ka jūs varējāt ierasties pie mums, mūsu komitejā. Uzreiz ķeršos pie viena no pirmiem, pie pirmā jautājuma. Manuprāt, viena no kļūdām, ko veids dalībvalsts, ir, ka netika reformēts rīcības kodeks attiecībā uz uzņēmējdarbas nodokļiem. Jūs esat bijis finanšu ministrs un premjers Luksemburgā, jūs arī strādājāt šajā rīcības kodeksa grupā. Uh, Tā tika izveidota, lai eh, novērstu uh, kaitīgu nodokļu konkurenci, bet uh, tā no, nav neko panākusi, tā ir tikai bloķējusi caurskatāmību un pārmaiņas. Uh, Eh, kā jūs, kā komisijas priekšsēdātais, rīkotos, vai jūs uzņemtos iniciatīvu izvērtēt šīs grupas darbību pēdējo 20 gadu laikā? Tas varētu novest pie grupas caurskat, darba caurskatāmības uzlabošanas. Otrakārt, jūs arī to pieminējat, Junker kungs, trauksmes cēlāju jautājums, eh, šī te nopludinātā eh, informācija no Luksemburgas un no citiem. Uh, jautājumiem, ko komisija darīs, lai labāk aizsargātu trauksmes cēlājs, jo, kā mēs redzējām, Luksemburgas gadījumā trauksmes cēlāji, kas atklāja Luksemburgas valdības un starptautisko uzņēmumu nelegālu praksi, viņiem bija jāstais tiesas priekšā, un tāpēc es gribu redzēt, ko komisija darīs, lai būtu labāks ietvars, uh, kur, kas ļautu labāk aizstāvēt eh, trauksmes cēlājs žurnālists un citus eh, ziņu sniedzējus, jo viņi būtu jāaizstāv un jāpasakās viņiem, nevis jāliek viņš, eh, viņi tiesas priekšā. Divas minūtes, tagad jums, komisijas priekšādātāja kungs, laiks trīs minūtes atbildēji. Jā, man ir jāsaka, ka man nav tieša pieredze ar šo rīcības grupu, rīcības kodeksu grupu. Tā tika izveidot 97. gadā. Es biju Ekofin priekšsēdētājs, tas notika pēc mana priekšlikuma, tas bija uh, uzkrājuma direktīvas ietvaros. Un bieži tiek teikts, ka šī grupa nav sasniegusi rezultāts. Tas nav tomēr pilnībā korekti, jo 421 nodokļu sistēma ir uh, pārbaudīta un 111 nodokļu sistēmas uh, ir eh, atklāts kā aizliedzamas eh, nākotnē, tā skaitā Luksemburgas. Es domāju, ka šī grupa ir jāmodernizē runājot par tās mandātu, par tās pārvaldību, un komisija uztur kontaktus ar dalību valstīm, lai tieši to arī sasniegtu, jo es nedomāju, ka mēs varam būt pilnībā eh, apmierināti ar to, kā grupa darbojas un kāds rezultāts tā sasniedz. Mēs nevaram būt uh, pilnībā eh, apmierināti arī ar caurskatāmību šīs grupas darbā. Kas attiec uz trauksmes cēlājiem, komisija strādā pie priekšlikuma, kā viņus labāk eh, aizsargāt, un tas tiks darīts eh, turpmākā mēneša laikā. Man bija vajadzīgs mazāk kā trīs minūtes atbildēji, tāpēc, ka jautājumi bija ļoti precīzi. Jā, paldies. priekšsēdētāja no rīcības kodeksa grupas tika ielūgta, bet viņa atteica, sakot, ka eh, tas ir starpvaldību instruments un tāpēc mums nesot eh, tiesības viņu uzklausīt. Fabricija Lapekorella ir priekšsēdētāja no Itālijas. Labi. Nu, par to mēs vēl pajautāsim tagad no Jepes Kofots, Petrs Ježeks. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Sveicu jūs šeit, priekšsādātāji kungs, jūsu ievadvārdos. Jūs minējāt uh, tagadējās un uh, nākotnes uh, komisijas iniciatīvas uzlabot juridisko ietvaru, bet otra medaļas puse ir ieviešana, īstenošana. Un es uzskatu, ka uh, Viens no sākotnējiem uh, šīs komitejas secinājumiem ir tāds, vai varētu būt tāds, ka komisijas uzraudzības loma ieviešot Eiropas likumdošanu uh, nav bijusi pietiekami uh, īstenota, izpildīta, proti, lai izvairītos no krāpniecības nodokļu jomā un apkarot nodokļu nemaksāšanu. Pamanamas dokumenti atklāja ļoti plašu informāciju, bet um, mēs neredzam, ka komisija būtu pārāk aktīvi kontaktējusies ar dalībvalstīm, lai ieviestu Eiropas likumdošanu un nav arī izveidot pietiekamu kapacitāti, lai šo uzdevumu pildītu. Viens piemērs ir augsta riska valstu saraksts uh, no uh, naudas atmaskāšanas perspektīvas komisija, nespēja pati to izdarīt un tā uh, um, balstās uz citu institūciju darbu. Un uh, es domāju, ka tas ir diezgan nopietni. Jā, jūs varbūt uh, nesat uh, bieži viesis šajā uh, komitejā, un varbūt, ka šī varētu būt jums pēdējā iespēja kliedēt šīs bažas par nepietiekam pildīto komisijas uzrauga lomu. Uh, Jā, o, trīs, divas minūtes. Jā, priekšsādētāji, šeit nav runa tikai par likumdošanu, ir runa arī par ieviešanu, jums ir taisnība. Likumdošana bieži vien ir spēcīgāk par ieviešanu, bet nebija tā, ka komisija sēdē rokas klēpī salikusi. Runājot par uh, administratīvo sadarbību, uh, šīs direktīvas ietvaros mums ir uh, 19 pārkāpuma lietas. Tātad nevarētu teikt, ka mēs šeit neko nedarījām. Un mums ir nolūks uh, rūpīgi uzraudzīt visu direktīvu ieviešanu, kuras uh, ir, uh, pie kurām esam strādājuši mūsu, sas, mūsu mandāta laikā. Un uh, ieviešana tiešām ir ļoti svarīga. Otra daļa bija šis melnais saraksts tās dalībvalsts. Tātad, eh, jā, bet es neesmu šeit, lai kritizētu dalībvalstis, kaut gan uh, parasti to daru, un tās arī ir pieradušas, ka es to daru, bet mēs strādājam pie otrā uh, manā saraksta varianta, uh, uzturam kontaktus ar dalībvalstīm un plānojam to uh, publicēt līdz šā gada beigām, tātad publicēt jaunu melno sarakstu ar eh, nodokļu jurisdikcijām, kas ir ārpus Eiropas Savienības un neatbilst starptautiskiem standartiem. Jā, paldies. Tagad pāriesim pie politisko grupu runātājiem. Pirmais profesors Darjos Šosārtī no Eiropas Tautas partijas. Lūdzu. Thank you, Chair, and thank you, Commission's. Paldies priekšsēdē, paldies komisijas priekšsēdēm par ierašanos pie mums šodien, paldies par ievadvārdiem. Man ir divi ātri jautājumi. Pirmkārt, vēlos uh, kom, izteikt kompliments komisijai par pēdējā pusgada laikā paveikto, piedāvājot jaunus likumdošanas aktus par šo ļoti būtisko jautājumu izvairīšanos nodokļu maksāšanas. Taču man ir vēl arī bažas par īstenošanu, bet nu, par to vēl runāšu. Panamas dokumentu lietā mēs ieraudzījām, ka ir dažās dalībvalsts, kas biežāk parādās šajos dokumentos nekā citas. Uh, un kādi ir iemesli tam. Vai tas ir rezultāts uh, tām, ka netiek īstenot Eiropas Savienības tiesība akti, vai tas drīzāk ir saistīts ar kaut kādiem esošajiem caurumiem nacionālajā likumdošanā, kas uh, būtu par pamatiem tam, ka Luksemburga vai Nīderlande parādās daudz biežāk nekā citas valstis. Kāds ir jūsu viedoklis par šo aspektu un ko komisija šajā sakarībā paredz darīt, lai samazinātu šādus trūkumus, caurumus likumdošanā. Un otrs jautājums, kad komisija uzsāks, uzsāks izmeklēšanu par Panamas dokumentiem, vai ir sagatavots kaut kāda iekšējā analīze, ja jūs to darījāt, varbūt, kā varam iepazīties arī šo dokumentu arī mūsu komitejas ietvaros. Jā, paldies. Mm. Lūdzu, komisijas priekšsēdētāji, trīs minūtes. Runāt par to, vai esam veikuši analīzi saistībā ar Panamas dokumentiem. Nu, nekas, ko mēs komisijā rakstam, eh, netiek nopludināts. Ja vien to nevēlamies tā, tad jums jau sen visam bija jābūt pieejamam. Uh, Un, protams, mēs esam gatavi jums rakstiski nosūtīt atbildes arī uz visiem jautājumiem, kā jūs to arī uzdevāt visos jautājumus. Mēs tikāmies arī ar Moskavisi kungu un ir paredzēta, jo šeit izskatās, ka ir tehniskas dabas problēmas. Tātad jūs saņemsiet atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Tad runā par pirmo daļu jūsu jautājumam. Mēs attiecamies pret dalībvalstīm vienlīdzīgi. Runāt par pārkāpumu procedūrām, uzsākam tās tad, kad tas ir nepieciešams. Un kādēļ dažas valstis dažos dokumentos parādās baži, biežāk nekā citas, jums ir jāatceras tas fakts, ka šo dalībvalstu pieminēšana ir saistīta ar pagātni, un šobrīd mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē nekā tā eksistēja pirms tam. Tas ir iemesls tam, kādai mums ir pašreizējā situācija, un tas attiec ne tikai uz šīm pieminētajām dalībvalstīm. Nē, šī situācija skar plašāku dimensiju. Tas, ko mēs darījām pirmos mūsu darbības mēnešos, ir piedāvāt 12 likumdošanas aktus, un būs vēl piedāvāti citi. Un mums vēl būs iespēja par tiem runāt, jo mēs vēlamies tiešām likvidēt šos trūkums tiesību aktos. Un tas ir mērķis mūsu piedāvātiem pie tiesību aktiem. Paldies, nākamais runātājs no sociāldemokrātiem Pēters Simons. Komisijas priekšādātāji vēlos atsaukties uz jūsu ievadvārdos uzskaitīt to par to, ko komisija pēdējos gados ir paveikusi. Un es atceros daudz pasākums Vācijā, par, kad esmu par to ziņojusi, un cilvēki man sākumā uzklausītā neticīgi. Bet tā kā mēs par to tagad diskutējam, tad uh, jārunā par to, ka jūsu vārds tiek saistīts ar tādu sistēmu, kur kāda valsts ir atzinusi, ka ar finanšu sistēmu var labi nopelnīt un uh, ir izveidojusi valstisku organizētu nodokļu dempinga sistēmu. Tāda ciespaids valda Eiropā. Un tad, kad es savā vēlēšana apgabalā ziņoju cilvēkiem, par ko uh, komisija ir darījusi pēdējos gados un paveikusi vairāk nekā desmit gadu laikā Barozo, tad cilvēki ir pārsteigti, taču vēl joprojām saskaros ar tādu nu, lietām, kur vēl netiek pietiekami darīts. Šeit vēlos runāt par trim jomām. Pirmkārt, saraksts par eh, naudas atmaskāšanas paradīzēm. Šeit komitejā mums ir gan iespējas tikties ar attiecīgiem komisāriem, runāt par mūsu piedāvāto un jūsu divreiz noraidīto sarakstu, tādu sarakstu, kur, uh, piemēram, parāds Kirgistāna vai tāda valsts kā Vanuatu, kur pat nezināja, kur visa pasaule zina, ka tās ir naudas atmazgāšanas oāze, taču šis valsts netiek iekļautas uh, sarakstos. Un šeit uh, runā arī par to, ka būtu nepieciešams seši cilvēki gadā, lai izvērtētu, vai kāda valsts ir jāiekļauj šajā sarakstā. Manuprāt, tas ir smieklīgi. Es no komisijas sagaidu to, ka komisija rīkojas daudz striktāk un ka acīm redzamas lietas arī tā rakstiski uzliek melns uz baltu uz papīra. Un tad mēs varam redzēt, kādu pierādījumu tiks piedāvāti no šīm valstīm. Otrs jautājums runāt par nav, nodokļu paradīzēm Eiropas Savienības iekšienē. Arī tā ir patiesības daļa, ka mums ir jāstrādā pie šiem aspektiem. Vai jūs varētu iedomāties, ka sagatavot sarakstu par nodokļu oāžu valstīm Eiropas Savienības ietvaros? Un trešais jautājums jūs ļoti labi norādījāt uz uh, Vesterhāgenes kundzes paveikto. Vai jūs esat gatavi? šo īstenot šo mehānismu par automātisko informācijas apmaiņu arī komisijas ietveros. Dalībvalsts šobrīd no tā izvairās, taču jums ir nepieciešama visa informācija par šiem nodokļu muitas aspektiem un datiem. Vai jūs to pieprasat? Paldies, un tagad došu vārdu komisijas priekšsēdēm. Simans kungs, vai jūs varat atkārtot šo trešo jautājumu? Tātad e, nodokļu vienošanās, par to dalībvalsts vienojās par automātisku uh, e, informācijas apmaiņu, ja kāds multinacionāls uzņēmums uh, sniedz informāciju, kas saista ci, citas dalībvalsts, un tad dalībvalsts var pārbaudīt, vai arī tās ir iesaistītas, vai šeit pastāv kādu pārkāpumu. Dalībvalstis liedz apmaiņu ar šo informācijas par šo informāciju par nodokļu vienošanām, taču tas ir ārkārtīgi nepieciešams komisijai, komisijai, kas īsteno Eiropas Savienības līkumu ievērošanu, tas ir jāzina, lai attiecīgi rīkotos. Jā, lūdzu, priekšsēdētāji kungs. Jā, Siman kungs, sākšu ar jūsu trešo jautājumu, jo, nu, tas ir tiešām tāds kreptīgs jautājums šis priekšlikums par nodokļu vienošanām mēs piedāvājam, ka arī komisija ir jāinformē par esošām vai potenciālām nodokļu vienošanām. To daži dalībvalsts noraidīja, un mūs tas neapmierina. Mēs neatkāpsimies no tā, ka tas tā notiek. Jo ir nepieciešama instance Eiropas Savienībā, kuram ir pārskats par visu, un kas tad attiecīgi spēj uh, rīkoties savā darbībā pieņemot uh, likumus. Manuprāt, tas ir tikai, būtu tikai taisnīgi, ka komisija iepazītos ar šo informāciju. Un šeit mums ir nepieciešama visu dalību valstu līdzdarbība. Tāpat mums ir nepieciešama arī citu tieši iesaistīto līdzdarbība. Vai nu tā būtu kāda nodokļu pārvalde. Arī šāda informācija būtu jānodod tālāk Eiropas komisijai. Un, Un pret šiem abiem priešlikumiem eh, padome pretojās, bet es strikti uzskatu, ka, un esmu jau attiecīgi rīkojies, ka ir nepieciešama papildinājuma šim nodokļu sarakstām. Nu jā, divreiz tas saraksts tika atsūtīts atpakaļ, lai tas tiktu uzlabots, bet šajā sakarībā gribu pievērst jūsu uzmanību. Jā, es eh, to visu saku vāciski. Nous n'avons pas, au niveau de la commission, les komisijā mums nav cilvēku resursu. Tiešām mums nav tādu cilvēku resursu, lai varētu ķerties klāt tāda veida izpētēji. Nu, es esmu mazāk, eh, man ir mazāks iespējas, ka dažām labām parlamenta grupām, tāpēc es jums eh, nesolīšu to, ko es nevaru solīt. Mums komisijas ietvaros notiek eh, pārorientēšanās un arī pārdoms par to, kā mēs šeit varētu to visu norganizēt. Turklāt tas ir ļoti atkarīgs no dalībvalstu labās gribas. Dažām dalībvalstīm ir zināšanas par citu valstu nodokļu oāzēm, informācija, kāda nav pieejama komisija un varētu to nodot mums, un tad, protams, tas mums ļoti palīdzētu. Tātad dalībvalstīm ir jāsniedz mums informāciju. Un Arī šis nodokļu saraksts ir ārkārtīgi būtisks, un mēs cenšamies to arvien uzlabot. Tas pats attiecas arī uz tām pasaules valstīm, kas vēlas attaisnoties un neatzīst sev par vainīgu, kaut gan tas ir acīm redzams. Paldies, komisijas priekšsēdētāji. Nākamais runātājs sarakstā ir profesors Bērns Luki no EKR. Paldies, priekšsēdētāji, labdien, Junkerkungs. Savos ievadvārdos jūs teicāt, ka kopš Panamas uh, dokumentu noplūdes uh, mums ir zināms, cik lielos apmēros uh, tikuši veikta nodokļu krāpniecība ar starptautiskiem uzņēmumu, starptautisku uzņēmumu palīdzību. Mm, jāzīst, ka daudz vietas jau bija zināms visu laiku. Vācijā tas bija atvērts noslēpums, ka ja vēlas savu naudu uh, paglābt no nodokļu pārvaldes, tad tas ir, tā ir jānodot, jāpaslēp Luksemburgā. Un tad man ir jautājums, vai jūs tiešām no Panamas dokumentām uzzinājāt par šiem visiem jautājumiem, vai to jau zinājāt pirms tam? Piemēram, 2003. gadā, kad bija runa par Eiropas uzkrājumu direktīvu un automātisko informācijas apmaiņu, vai tad jau jūs zināt par šīm problēmām? Un ja jūs to zinājāt, tad kādu iemeslu dēļ Luksemburga savu laiku šo automātisko informācijas apmaiņu nevēlējās īstenot? Kādēļ tika piemērota cita sistēma, nevis šī informācijas apmaiņas sistēma, kuru praktizēja citas valstis? Kādēļ netika pieprasīts no Luksemburgas darīt to, ko spēja paveikt citas valstis? Tad jautājums par resursiem. Šeit nav runa tikai par uh, Panamas dokumentu noplūdu, bet arī par Luksemburgas dokumentu noplūdu attiecībā uz nodokļu deklarācijām. Šeit uh, Eiropas līmenī mēs um, operējām ar konkurences instrumentiem, lai tiktu galā ar dažiem gadījumiem, taču izskatās, ka komisija ar saviem pieejamajiem resursiem nespēja sistemātiski tikt galā ar to, ko atklāja šie dokumenti. Un tādēļ vienmēr uh, pastāvēs tāda pārmetuma, ka notiek tāda selektīva rīcība, kāpēc komisija dažus gadījumus apstrādā, dažus nē. Un tagad tas, ko jūs teicāt par resursu sadalu un to, ka pārdomājiet šos aspektus, vai tiks iekļauts arī šīs nodokļu uh, nolēmumu jautājums. Un arī viss pārējais, kas tika konstatēts saistībā ar šo dokumentu noklūdu. Lūdzu. Uh, komisijas priekšsēdā Lukskungs. Man vēl jāatgriežas pie Simons kungu uzdotiem jautājumiem par to jautājumu, vai mēs pārdomājam par Eiropas Savienības iekšienē esošu nodokļu paradīžu publicēšanu. Mēs tā nerīkosimies, jo mūsuprāt, ja komisijas priekšlikumi tiek pareizi īstenot, tad šis ir fenomens, kas pieder pagātnē, nevis nākotnē un attiecīgi tad mums ir jārīkojas, ja vien nav aktuālu gadījumu, jo tad tas, tad to var īstenot daudz tiešākā veidā, nekā jūs to piedāvājat. Tad runājot par šo Luksemburgas nodokļu modeli. Šeit ir jāpiemina banku noslēpuma likvidēšana un tā tālāk, taču vēlos atgādināt to, ka Toreiz mēs dzīvojam citādākā pasaulē. Un arī zinātnē valdošās atziņas bija tādas, ka ka šeit uh, situācija ar šiem Luksemburgas esošo nodokļu modeli bija konkrēta. Un runājot par šo apmēram 30% lielo ienākumu nodokļa rādītājiem, šajā konkrētajā laikā bija konkrēti priekšnosacījumi. Un eh, šeit bija jāpiemina tāds trešās valsts, kā arī San Marino un citas, un kas šīm valstīm bija jāiekļaujas šajā konkrētajās nodokļu sistēmā. Un tajā laikā arī nevarēja rēķināties ar to, ka, piemēram, ASV būtu mierā ar automātisku informācijas apmaiņu sistēmu par nodokļiem. Un patiesībā bija pastāvēja tāda dubultās sistēma eksistēšana, ka eksistēja divas sistēmas, un tam piekrīt arī Eiropas parlaments. Mēs pieprasījām parlamenta atzinumu, un at, parlaments piekrita, ka līdz pastāv šādas divas sistēmas. Es eh, komisijā neesmu atbildīgs par konkurences jautājumiem. Tad, kad es iecēlu konkurences komisāri, un es viņai teicu, ka es nekad, un arī to nekad neesmu darījusi, ka konkrēti vērsīšos pie viņas par jautājumiem par konkurenci, jo to jau es tā zināju, kā komisija izmeklē situāciju un gadījumu saistībā ar Luksemburgu, taču es negribēju radīt pat ne mazāko iespaidu, ka es šeit censtos kaut ko ietekmēt arī ieskaitot Luksemburgas gadījumus. Manuprāt, mūsu komisāri veic lielisku darbu. Kādēļ daži gadījumi tikuši izmeklēti daudz striktāk, tas nu ir jājautā Vestāgers kundzei. Es tiešām neiejaucos viņas darbā. Ir jautājums no zāles. Atbildi. Jā, tas tā varētu būt. Es tikko runāju par reorganizācija komisijas ietvaros un kad man tiek paziņots par to, ka resursi komisijas ģenerāla direktorātā ir nepietiekami, kaut arī šis ģenerāla direktorāts veic lielisku darbu, nu tad ir uh, skaidri redzama, kāda ir situācija. Un tad runājot par jūsu šiem nodokļu nolēmumiem. Es par to zināju, jau kopš 97. gada mēs centāmies to panākt. Es biju ECOFIN padomas priekšēdētājs, kurā tika pieņemts šis pamatlēmums par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem. Es, protams, nezināju tad, cik daudz vācieši savus naudu pārsūt uz Luksemburgu un otrādi, jo nodokļu noteikumi tajā laikā visur bija vienādi. Jo tajā situācijā, ja uzkrājumi bija veikti mītnes valstī, tiem netika likti, uzlikti no, nodokļi. Paldies komisijas priekšēdēm. Nākamais runātājs Mišels Toirērs no Aldes lūdzu. Paldies priekšēdētāji godēto komisijas priekšsēdētāji. Visā atklātībā runājot, manuprāt, jūsu ievadu vārdi lika man vilties. Manuprāt, tā ir garā palaista iespēja, manuprāt. Un tad ir skaidrs jautājums jums. Mūs, mūsu pilsoņus interesē tas, ka Panama dokumentu parādīgs šeit runa ir par Putinam pietuvinātiem, par Asadu ģimenes locekļiem, par cilvēkiem, kuri Eiropā atrodas eh, meklēšanas sarakstos, sankciju sarakstos. Runa ir par naudas apmazgāšanu, par paskastīšu uzņēmumiem, par izvairīšanos no nodokļiem. Un tad, protams, dodas, rodas jautājums, kas ir atbildīgie ne tikai ekonomiski, bet arī politiski. Un Panamas dokumentos ir pieminēta jums vislabāk zināmākā valsts. Luksemburga kas atrodas ceturtajā vietā starpniecības ziņā. Šeit apmēram vairāk kā 40 tūkstoši starpnieku un Monseka Fonsek nāk no Luksemburgas. Tagad ir jautājums, kāda ir politiskā atbildība, kā tas viss tiek apstrādāts, vai tas tiešām notika pareizi, kā šī situācija tiek tagad aplūkota un izskatīta. Runājot par Luksemburgu, advokāta kamerā ziņoja, ka ir šeit mazāk skaitļi attiecībā uz starpniekiem. Uh, Paldies par šo informāciju, jo tā man iepriekš nebija zināma, taču iepriekš es jau minēju, ka mēs esam inicējuši 12 jaunus tiesību aktus, kas sāšies spēkā no šī gada 13. jūnijā, un tie tieši skars jūsu minēto starpnieku. Tā ir pirmā problēma, kur tika konstatēta ne tikai Luksemburgā, bet arī citu vietu. Netālu no Luksemburgas ir vēl vairāk starpnieku nekā Luksemburgā, un mums tiešām šeit ir jārīkojas. Un jūnijā mēs tieši tiksim galā ar šo jautājumu ar mūsu priekšlikumiem par direktīvu. Un cerams, ka līdz 2019. gada janvārim šī direktīva stāsies spēkā. Nu, nevar vienmēr paslēpties aiz klusēšanas nosacījuma, kāds pastāv advokātiem. Šeit ir jārīkojas. To ir ar kungs, jums ir iespēja uzdot papildu jautājumu. Jā, ko tad jūs sakat tad pilsoņiem attiecībās politisko atbildību. Es nedomāju, ka politiskajā jomā ir jāmeklē šie atbildīgie, jo politiskās eh, personas jau nezina šīs lietas, nezina visas šīs mahinācijas, ar kurām nodarbojās starpnieki. Luksemburgas premjerministrs vai finanšu ministrs, viņiem taču uh, nav tirzniecības reģistrs pieejams, eh, viņi taču daudz ko nezina, un tagad šīs atklāsmes atklāja šīs ceļus un apkārtceļus, kādā veidā šie starpnieki rīkojas, un tad attiecīgi politiskās personas var rīkoties. Paldies! Nākamais runātājs no Guves, Fabio Di Mazī. Jā, Juka, unser letztes Treffen. Junkerkungs mūsu pēdējā tikšanās nebija tāda mīlestība no pirmā acu skatiena. Šeit bija arī tādas atmiņas problēmas, īpaši par kreka ziņojumu, par uh, nodokļu nolēmumiem saistībā ar Luksemburgu. Bet tagad runāšu par nākotni. Jūs, kā komisijas priekšsēdētājs, bieži vien komentējat Eiropas Savienības dalībvalsts situāciju, un tagad gribu jautāt, vai jūs, kā Eiropas Savienības komisijas priekšsēdētājs, runājot par Luksemburgu, ne tikai par Luksemburgu, arī par citu, runājot par citām nodokļu paradīzēm, vai jūs tam pieprasat nodrošināt visus šos dokumentus, jo ja jūs sakat, ka visi likumi tiek piemērot, tad Eiropas Savienībā nepastāv nodokļu paradīzes, jo nav jau ko slēpt. Vēl vēlos atsvaizināt jūs atmiņu, jo runājot par šo nodokļu direktīvu, tika paredzēta tāda norma, ka Eiropas Savienības valsts piedarīgais varēja uh, izmantot ārzonas eh, kontus, lai izvairītos no direktīvas. Bija paredzēta šāda atkāpņa, jūs to atbalstījāt. Turklāt jūs nodokļu komitejas ietveros teicāt, ka nekad nerunājat tieši par nodokļu jautājumiem, taču no ASV attiecīgās iestādes mēs zinām, ka 2003. gadā jūs tikāties ar Amazon nodokļu pārstāvjiem arī ar personu, kas um, ir bijis goda konsuls Luksemburgā, un tādēļ es gribētu jums jautāt, ko jūs runājat šo tikšanos laikā par labajām Luksemburgas eh, garšīgajiem ēdieniem vai tiešām nodokļu politiku. Turklāt esam saņēmuši ziņas, ka Luksemburgas vēstnieks 2012. gadā ieradās Madeirā ar iepirkšanos eh, mērķiem un gribēja 0% likmi, kas bija paredzēts celt uz 0,5 eh, pārnest visu darbību citā vietā. Vai tas viss notika eh, šo personu pašiniciatīvas eh, pamata? vai tomēr šeit bija citi marionešu raustītāji. Un tādēļ arī gribētu dzirdēt, kā Kreks kungs šeit rīkojās. Kā viņš jums sniedz informāciju personīga, e-pastā, kādā citā veidā? Uh, Paldies par šiem jautājumiem, lūdzu, priekšsēdētāj kungs. Jā, jūs pievēršat uzmanību dažiem atmiņas uh, trūkumiem, un šodienas komentāri man neļauj jūs apmierināt jūsu zinātkārt par maniem atmiņas traukumiem, jo es trūkumiem. Es tiešām nezinu, kā Kreks kungs man šo dokumentu nosūtīja. Taču, ja jūs tas tiešām tik ļoti satrauc, tad es noteikti pacentīšos uh, noskaidrot, kādā veidā šis lapa, tiešām dokumentu lapa nokļuva manā īpašumā. Nu, bet beigās taču galvenais ir, kā šis dokuments pie manis ir nokļuvis, bet gan kas, ka tas man ir pieejams. Vai tad tā nav? Es neapgalvoju, ka nekad neesmu runājis ar citiem par nodokļu jautājumiem. Es teicu tikai to, ka nekad neesmu runājis par šo konkrētā uzņēmuma nodokļu jautājumu. Bieži vien, kad jūs uzturaties ārvalstīs, jūs saņemat šāda veidus uh, jautājums, jo, piemēram, Luksemburgā varētu būt interesi par Amazonu ieguvi Luksemburgā, taču es neesmu neko konkrēti runājis par nodokļu jautājumiem šajā sakarībā, jo tas nebija mana finanšu ministra kompetences ietvaros. Es devu atbildes uz jautājumiem, taču nekad neesmu vienojies par konkrētiem nodokļu pasākumiem ar kādu uzņēmumu, jo tas taču nebija manas eh, valdības uzdevums. Tad šeit man ir strikti principi. Nu, Luksemburgā nodokļu jautājumiem nodarbojas nodokļu pārvalde, uh, Citās valstīs ar to nodarbojas finanšu ministrs. Nu, šeit vajadzētu painformēties, kā ir šī organizētība. Bet katrā gadījumā var jums vēl nosūtīt trūkstoši dokumentus, jums tas iznās. Nu jā, bet no, es saprotu, ka Luksemburgas un Portugāles vēstnieks uh, nenodarbojas nodokļu jautājumiem. Nu jā, tas jau nav ārlietu ministrs. Un es nevaru iedomāties, ka Luksemburgas ārlietu ministrs Haselbaums Luksemburgas, eh, Portugāles vēstniekam ir devis uzdevumu Madeirā attiecīgi rīkoties. Nu, to tiešām nevar tā iedomāties un tam ticēt. Es ar to iepazinos vakardien, aizvakar. Un šobrīd arī š mūsu ārlietu ministrs, Luksemburgas ārlietu ministrs atrodas citā pasaules malā, kad tas bieži notiek viņa kapacitātē, bet, nu, viņam tiks uzdot attiecīgi jautājumi, lai noskatrot šo lietu. Paldies! Jā. Es nezināju, ka viņš 2003. gada decembrī atradīsies Vašingtonā. To tiešām nezināju. Nākamais no zaļajiem Sven Gīgold kungs. Komisijons. Paldies, komisijas priekšsādātāja kungs. Mēs vēl rūpīgi papētījām, kas uh, runājot par uh, privātpersonu apakšana ar nodiku, nodokļiem Luksemburgā pēdējos gados ir noticis. Mēs konstatējām, ka um, procentu likmju direktīva, par ko bija ļoti smagas sarunas Eiropas eh, mērogā, starp citu bija vēlme no Luksemburgas puses, lai tikai 10% nodoklis būtu, kas būtu galīgs, ka tā sistemātiski tika apieta Luksemburgā. Un jo īpaši pēc tiem datiem, kurus mēs analizējām, Langena kungs, jo īpaši Luksemburgā tika darīts un nevis Beļģijā un Austrijā, to mēs konstatējam, šī uh, procentu likmju direktīvu apiešana, to darīja dzīvības apdrošināšanas kompānijas un arī offshore uzņēmumi. Tas noved pie tā, ka turpinājās uh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Un mans jautājums jums, Junker kungs, ir sekojošs vai jūs dalību valstīm, kuras toreiz uh, nevarēja notvert savus nodokļu nemaksātājus eh, eh, Luksemburgā un citās valstīs, vai jūs palīdzēsiet eh, šīm valstīm iesniegt grupēt pieprasījumus un atbildēt uz šiem pieprasījumiem par šādiem cilvēkiem, lai ehm, atrast šos nodokļu ne nemaksātājus un īstenot nodokļu taisnīgumu. Mans otrais jautājums par to jau tika runāts. Pēc panāks dokumentiem Eh, Tieslietu ģenerāldirektorātā eh, tika izveidots eh, tā darba grupa par noziedzību. Tur ir sešas personas. Jūs tagad sakāt, ka tur tiks paplašināts šis personāls, lai tiktu šis darbs tiešām veikts. Un visbeidzot, dalībvalstis šobrīd pretojas dažādiem priekšlikumiem, ko jūs esat pie, iesniedzis pēdējos gados. Balstoties uz 116. līgumu pāntu, vai jūs esat gatavi šīm dalību valstīm um, um, panākt, ka uh, uz vairākumu procedūru tiek pārnesti nodokļu jautājumi, lai dalību valstis uh, tiešām uh, paust savu viedokli un nevis slēptos aiz nodokļu paradīzēm. Okay, klāra antwort. Uh, Herr Giegold hat die Möglichkeit. Gigolda kungam ir iespēja uzdot papildu jautājumu. Jā, pirmkārt, paldies par šo pozitīvo informāciju. Mēs pie tā turpināsim strādāt, bet es gribu vēlreiz pateikt, daudz cilvēki vēlas tieši to, ko tikko teica Mihails Toirers. Es gribu skaidri pateikt jums. Uh, Jūs tagad izteicāt priekšlikumus, kas ir spēcīgāk nekā to, ko piedāvāja citi, bet līdz pat šai dienai um, pilsoņi gaida, kad, kad jūs uzņemsiet atbildību par to, ko jūs iepriekš darījāt. Un tas ir tas, kas uh, kaitē jūsu ticamībai. Un man tiešām ir žēl, ka tā ir, jo jūs esat uh, izteicis tiešām pozitīvus priekšlikumus nodokļu sadarbības jomā. Gīgold kungs, es uh, saprotu, ka. Uh, jūs eh, raugāties uz šiem jautājumiem eh, um, pagātnes kontekstā, tie ir ļoti sarežģīti jautājumi, bet es negribētu, lai eh, manu ticamību mērītu pēc tā, ko, par ko man ir bijusi atbildība mm, manā valstī, bet pēc tā, ko mēs tagad kā komisija darām. Un ļoti pareizi tika norādīts, ka nav viena komisija vēl bijusi, kas tik daudzas iniciatīvas ir uzņēmusies eh, nodokļu nemaksāšanas un krāpniecības jomā. Es varbūt dažus pieminēšu, lai tas paliek atmiņā. 2015. gada maijā mēs nācām klajā ar jaunu eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. 2015. gada oktobrī automātiskā informācijas apmaiņa attiecībā uz nodokļu nolēmumiem. To mēs iesniedzām, un šī direktīva šā gada janvārī stājās spēkā, un sākot ar šā gada septembri būs pirmā informācijas apmaiņa starp dalību valstīm. 2016. gada janvārī izteicām priekšlikums par automātisko informācijas apmaiņu. Uh, balstoties uz valstu ziņojumiem attiecībā uz starptautiskiem uzņēmiem. Šāds priekšlikums vēl nekad netika izteikts. Mēs arī piedāvājām, un tas eh, padomē, cik es redzu, um, netika uztverts ar sajūsmu šos valstu ziņojumus padarīt publiskus. 2016. gada aprīlī mēs šo priekšlikumu iesniedzām, un paldies Dievam, parlaments 2017. gada janvārī Tātad pēc septiņiem, astoņiem mēnešiem eh, arī izskatīju šo jautājumu attiecīgajā komitejā, jo uh, tas ir steidzams jautājums, tāpēc atbalstu, ka tas tik drīz notika. 2016. gada jūnijā mēs izteicām vēl papildus priekšlikumus par atmazgāšanu, un 2016. gada jūnijā arī pieteicām jauns priekšlikumus par īpašumtiesību informāciju nodokļu iestādēm. 2015. un 2016. gadā Mēs uh, noslēdzām starptautiskos caurskatāmības nolīgums ar Šveici, Andoru, Lichtensteinu un San Marino. Tas uh, bija uh, eh, 2002. gadā viens no daudzu dalību valstu uh, priekšnosacījumiem, lai varētu piekrist informācijas apmaiņai. 2016. gada janvārī Mēs eh, būtiski stiprinājām eh, direktīvu par eh, cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un mēs arī iesniedzām vēl papildus priekšlikumus un jaunus priekšlikumus iesniedzām par kopējo nodokļu bāzi, un papildinājām to, kas 11. gadā tika piedāvāts, un mēs ceram tiešām, ka drīz notiks arī turpmākais darbs pie šī jautājuma. 2016. gada oktobrī mēs uh, strādājām pie dubultās nodokļu iekšēšanas jautājumiem 2019. gadā. Šī strīdu un iznāšanas mehānisms stāsies spēkā. Mums ir sāraksts, ko iesniedzam 2016. gada janvārī par nodokļu jurisdikcijām. Šis saraksts ir jāpapildina Un šā gada jūnijā mēs izteiksim priekšlikums par nodokļu starpniekiem. Tie ir kopumā 13 priekšlikumi diezgan īsā laikā, ko koms ir iesniegusi. Jā, paldies. Es domāju, ka tur mēs arī mūsu komitejā esam visi viensprāts, ka komisija šeit uh, tiešām ir aktīvi strādājusi, un mēs to visu kopumā atbalstām. Kā nākamais no FDD, Devits Koberns, lūdzu. Dankeschön, Herr President. Um... Ähm, Paldies, priekšsēdētāji. Žanklodu Junker, esmu priecīgs jūs redzēt. Tas vienmēr ir paudā. Kā Luksemburgas premjerministrs šeit jūs uzskatāt visnotaļ entuziastiski, ka var paļauties uz nodokļu uh, Konkurence ļoti labi, ka tā novad pie efektivitātes un liek uh, valdībām uh, izmantot prātīgāk korporatīvos vai privātos uh, nodokļu maksātāju līdzekļus. Bet tas izklausās uh, pēc Žana Kloda Junkera alansijām pēc vecās vīzas, bet tagad jūs uh, veicināt godīgi konkurenci visā Eiropā. Un tas ir Žants Klods. Nu, lūk, Francis sakot, jaunais Žants Klods. Nu, tad kas, kā mums tas sanāk, divi Žani Klodi. Tāpat kā Gigaut kungs saci. Izskatās tā, kā uh, eh, Saulam bija epifānija, viņa ceļā uz Damasku, un viņš kļuva no uh, kristiešu vajātāja par kristiešu atbalstītāju. Varbūt mēs varētu atgriezties pie vecā labā Žana-Klauda Junkera, kad būtu uh, labi nodokļi dažās valstīs, un tad jūs pie viena varētu arī efektīvi darboties tajā stadijā, kā tā jūs strādājat tagad. Paldies par šo jautājumu, lūdzu, komisijas priekšsēdētāji. Jums vārds. David, es jau arī pats eh, uzdevu jautājumu, kad jūs uh, atgriezīsieties pie lietas būtības jūsu uzstāšanās beigās. Nu, ne, nebija vīlies. Uh, Jūs mani aprakstījāt kā tādu šizofrēniķi, kurš vienlaikus ir vecais un tagad jaunais, bet es eh, ar vienu uzskatu, ka nodokļu eh, konkurence ir laba lieta, taču tagad esat fokusētāks. Un tagad es vairāk pievēršu uzmanības godīgai nodokļu konkurencei tā nevienmēr ir bijusi godīga, un arī tagad tā nav tāda. Tāpēc, ka mums ir trūkumi visā Eiropas Savienībā. Sniegšu vienu piemēru, kas ir mazāk tāds kritisks. PVN direktīva. 1991. gadā es vadīju Ekofinu padomu, lai pieņemtu padomē šo direktīvu. Bija 250 dažādi noteikumi pa visām valstīm kopā, kad bija runa par minimālajām likmēm PVN. Uh, dalībvalsts ar vien ar piedalās sarunās savās interesēs un kad, tiek, eh, kad ir runa par izņēmumiem direktīvās, kas izklāst principus. Tā tad nav nekāds atšķirības starp veco un jauno Žanklot Junkeru. Ar vien ir uh, runa par nodoru konkurenci un godīgi nodoru konkurenci. Lielas paldies, turpiniet priekšsēdētājs. Un tad ENF grupas vārdā Mario Borgēcio. Paldies, priekšsēdētē. Esat sveicināti mūsu komiteja. Iespējams, jūs zināt, ka daudzi finanšu darījumi tiek īstenoti slēpjoties aiz uh, maldinošiem uzņēmumiem, un tā tiek slēpts, kurš tiešām ir šī konta īpašnieks. Tad mans jautājums ir tāds, kādus pasākumus komisija paredzējusi īstenot praksē, lai nodrošinātu, ka dalību valstīs, īpaši tādās nodokļu oazēs kā Luksemburga un Nīderlande, varētu nodrošināt, ka nav banku, slepenības, lai mēs redzētu, no kurienes tiešām banka kapitāls nāk. Svarīgi ir šajā kontekstā ne tikai izvairīšanās no, no dodokļu maksāšana, bet arī nelegālā kapitāla iekļaušanās reālajā ekonomikā. Panama dokumenti ir īstena Pandoras lāde, kas tagad ir pavērta. Un rezultāts ir tāds, ka Ir viena valsts, viens uzņēmums Panamā, kuras īpašnieks ir eh, Mišās Muskats, eh, un šis uzņēmums ir saņēmis miljardiem eiro no cita uzņēmuma, kas ir 1 miljonu eiro, kas ir eh, no uzņēmuma, kas ir reģistrēts Dubajā un piedara Azerbaidžānas diktatora meitai. Un toreiz eh, šis, eh, šī vēstule eh, ļāva parakstīt enerģētikas nu, darījums. Un jūs tagad te kā karotājs ar zobenu karojat pret šādiem krāpniekiem, bet vai jūs esat paredzējis izmantot savu zobenu? Lielas paldies! Jā, Maltas valdības gadījumi jau ir apspriest, bet nu lūdzu, komisijas priekšsādātāja kungs kolēģi, es nevaru izteikties par konkrētiem notikumiem Ko Maltā. Tas ir Maltas iestāžu ziņā, ne komisijas ziņā, un viņiem par to ir jārūpējas. Tas uh, ir manā redzes lokā, bet es tagad nevaru no zila gaisa ieņemt kaut kādu nostāju par uh, notikumiem, kas it kā ir notikuši. Um, par šiem noteikumiem, par informācijas sniegšanu nodokļu iestādēm, man jāsaka, 2016. gada jūlijā, tur ir runa par patiesā labumu guvējiem, mēs paplašinājām informāciju par patiesā labumu guvējiem nodokļu iestādēm, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodokļu iestādes varētu identificēt patieso labumu guvēju vai īpašnieku, kas lēpjas aiz kādas, kādu uzņēmumu nosaukumu līdz 2018. gada janvāri. Papildu jautājumu nav? Nē, lūdzu. Papildu jautājums. Borgēdzio kungs turpina. Bet tad priekšstādātājs varētu atzīt to, ka Pat labam, mafija un citas organizācijas var turpināt investīcija līdz 2018. gada 1. janvārim, tad eh, tās eh, līdzekļi var nonākt eh, legālajos kapitālo un tad nekāda problēma. 2016. gada jūlijā izstrādātā direktīva ir jātransponē nacionālojas tiesību aktos, tas prasa laiku, un Uh, šis periods ir noteikts līdz 2018. gada 1. janvārim, tāpēc, ka um, ir jāparedz tam laiks nākošais Markus Ferber. Paldies, komisijas priekšsādātāja kungs, es uh, varu apliecināt, uh, jā, es pārstāvu reģionu Eiropas Savienībā, no kuras Luksemburga ir diezgan tālu, bet Austrija un Šveica ir tuvu, un uz turieni aizgāja mūsu naudu, un tur bija daudz grēkāži. Uh, Bet es gribētu pieskarties jautājumam, kurā komisija pati ir apstiprinājusi nodokļu paradīzu Eiropas Savienības ietvaros, proti Madeira. 27. maijā 87. gadā pirmo reizi komisija apstiprināja Madeiras nodokļu režīmu, bet ierakstīja šajā apstiprinājumā, ka komisija atgādina, ka pastāvošā atļauja nekādā gadījumā nav atļauja izveidot uh, ārzonas finanšu uh, vietu uh, Madeiras brīvās tirdzniecības zonā. Oficiāli te ir runa par to, ka ekonomikas atbalsts un darba vietas ir jārada. Un 2014. gadā um, tikai 1886 firmas radīja uh, 2700 eh, darba vietu. Tātad eh, tie bija eh, direktori, kas tika iecelt, ne jau tie, kas šīs te pastkastītes skrūvēja pie sienām. Tātad no Madeiras finanšu ministra saņēmām informāciju, ka Funhalā bīroju kompleksā uh, vienā ēkā vien bija 180 uh, uzņēmumu reģistrēti, un tur nav nekāda augstceļa. Tātad mans jautājums ir, kādas pasākumus komisija vēli, veic, lai tas, ko tā ierakstīja jau savā pirmajā atļaujā, uh, nodrošināt, lai tas atbalstītu ekonomikas attīstību un uh, lai nerasto šāda ārzona. Kādas pārbaudas notiek, kā tas tiek nodrošināts, kā komisija pilda savas saistības? Paldies, priekšsēdētāji, dargais Markus. Man liekas, ka šī te nelielā uh, robežu eh, šķērsošanas satiksme starp eh, Bavāriju un Austriju drīz izsīks, un tur nav nekādi uh, satraukumi. Jā, tur uh, ceļu maksa nav jāmaksā. Kas attiec uz Madeiru? Es, ja nemaldos, atceros, ka tā bija Delora komisija, kura šo atļauju sniedza Madērai, eh, jo eh, toreiz, tāpat kā tagad, bet atšķirīgi, eh, bija spēkā noteikums, ka perifērajiem reģioniem Eiropas Savienībā ir vajadzīgi īpaši noteikumi laiku pa laikam, un tāpēc arī ir šis noteikums tāds nav vienīgais, un es atceros ilgu laiku atpakaļ, bet es nevaru tagad uh, no galvas komentēt eh, lēmumus, eh, ko kāds eh, komisārs 87. gadā vēl pirms Berlīnas mūra krišanas pieņēma. Es izpētīšu šo jautājumu, bet šie te īstie pastkasīšu izmantotāji ir finanšu ministrs Madeirā un nevis komisija. Jā, man ir vēl nedaudz laika šī atļauja vienmēr bija ar noteiktu termiņu, visu laiku tā tika atjaunināta, un pēdējo reizi tas bija Barozo komisijas laikā, un arī a, saprašanās memoranda ietveros ar Portugālu, kur parakstīja Trojka, tika teikts, ka jāpārstrādā īpašie nodokļu režīmi. Tātad tas nav tikai jautājums, kas bija aktuāls 87. gadā, bet tas ir vairāk kārt apspriest arī komisijā, arī Eirogrupā. Līdz ar to es domāju, ka uh, Eh, jums šis gadījums ir zināmāks nekā jūs to sakāt, un komisijai, ja tiek izsniegt šāda atļauja, ir pienākums nodrošināt, lai šīs atļaujas nosacījumi arī tiktu ievēroti. Jā, lūdzu. Jā, tā bija tava vaina. Es labprāt atgriezīšos pie šī jautājuma. Uh, Es nezināju, ka uh, trojkas lēmumos ar Portugāli bija šīs pāns par Madeiru. Nu, ja tā tas ir, tad uh, vienreiz trojka kaut ko saprātīgu ir izdarījusi. Paldies! Tagad uh, mēs esam uzklausījuši visus politisko grupu runātājus. Tagad ir četri atsevišķi runātāji. Līdz šim tas ir Luis Mišēls, Pērvanša Bērasa, Anna Gomeša un Bacakī no EKR. Parasti brīvā mikrofona procedūrā katram ir viena minūte un īsts atbildes laiks. Sāksim ar Lūiju Mišēlu lūdzu. Nu, Jā, priekšstādātāji kungs, vispirms paldies par jūsu sniegtajiem paskaidrojumiem. Tomēr es gribu sniegt savu liecību, ka jūsu komisija ir padarījusi daudz vairāk nekā visi iepriekšējās komisijas attiecībā uz to problēmu, kurai šodien pievēršamies. Jūsu īstenotais darbs ir visaptvaroši milzīgs, tas, protams, vēl nav beidzies. Uh, Ceļš ir garš, taču es eh, zinu, kāda bija Barozo pirmā komisija, un es varu sacīt, ka jūsu temata un jūsu piedāvātās reformas ir milzīgas salīdzinot ar to, kas toreiz tika darīts. Ir pareizi to pieminēt. Un tagad es vēlos jums uzdot vienu vien, vien jautājumu. Kāpēc komisija nepieprasa no dalību valstīm kāpēc no tām netiek pieprasīta šī atbildība, spērt noteiktus soļus, konkrēts pasākumus, kas uh, padarītu nodokļu sistēmu daudz harmonizētāku un visu Eiropas Savienību tas padarātu, padarīt piesaistītāku, mm, mm, saistošāku ārvalstu investoriem. Te varētu iejaukties uh, tiešās nodokļu aplikšanas jautājumā. Uh, Ja mēs nevēlamies, lai konsultanti un advokāti rekomendētu saviem klientiem eksploatēt atšķirīgos e, režīmus vai pat trūkumus nodokļu jomā dažādās dalībvalstīs, jo būtībā tās ir valsts administrācijas, kas rada šo uh, tirgošanos uh, izvēli labākai valstī nodokļu jomā. vajadzētu pan, no padomas pieprasīt šo atbildi. Paldies, paldies, Mišela kungs, turpina Lāgan kungs, priekšstādā kungs, vārds jums. Ļuja, viss būs a, atkarīgs no to ambīciju aptvērumu, kurus jūs raksturojat. Tātad jūs ierosināt to visu integrēt, iesaistot arī fiziskās personas, taču man, manā skatījumā tās ir ekstravagants ambīcijas. Taču jāpadomā, cik lielā mērā fiz, um, fizisko personu nodokļi um, varētu būt pieharmonizējami. Bet uh, fiskālā joma uh, tiek pārvaldīta ar vienbalsības, vienbals, vienbalsības principu, un tad ir grūti tur panākt vienošanos tad skaidrs, ka būtu uh, jāievieš šeit uh, kvalificētā vairākuma balsojums, lai varētu virzīties uz priekšu. Citādi mēs neko nevarēsim šajā jomā mainīt. Lielas paldies! Ermaģi Bereši, arī uz vienu minūtu lūdzu. Paldies! Paldies priekšstādātāji! Priekšstādātāji kungs! Vēlos atgriezties pie tā stāsta, kad trešo valstu, uh, riskanto valstu saraksta, ko parlaments divreiz ir noraidījis. Vienmēr ir interesanti lasīt šo minēto rakst, valsts sarakstu, jo tur ir e, arī uzskaitītas tās valstis, e, Kaimāna, e, Bermudas, Panama, tātad par tām tiek pieprasīts neiejaukties komisija. Taču Es saprotu, ka ir atšķirības starp uh, eh, neusticām valstīm un uh, nodokļu paradīzēm. Jā. Un izklausās, ka nav iespējams darīt to, kas darāms. Bet es domāju, ka uzņēmums, kas izmanto naudas atmaskāšanas iespējas, ir tas uzņēmums, Uh, kas bija saistīts ar, ar komisāru uh, kungu, un tad tas uh, viņa amats tika uh, nomainīts ar Jūrovas amatu. Bet, uh, Taču ir valstis, par kurām ir aizdomas, un varbūt būtu vērts koncentrēties uz tām valstīm, par kurām ir aizdomas. Tā vietā, lai atsauktos uz to sarakstu, kas jau citur izveidots. Paldies, Permanš, priekšsēdētāja kungs. Es jums jau sacīju, ka komisija pārskatīs kopumā visas tās problēmas, kuras jūs minējat gada beigās. Es nevaru jums solīt neko citu, jo atbildīgie komisāri tagad detalizēts pārbaud visus šos mehānismus, taču tad arī šie saraksti tiks papildināti. Runājot par pārējo, jūs atsaucāties uz Eiropas investīciju banku. Eh, tad eh, arī šai bankai ir iniciatīva šai jomā. Nu, katrā ziņā nākotne jau ir pienākuši šai ziņa. Lielas paldies, Anna Gomeša, arī uz vienu minūtu lūdzu. Priekšstādātāji kungs, mēs ceram, ka Komisija palīdzējis noskaidrot to, kas notika trojkas laikā, ko komisija integrēja Barozo gadu. Tad e, Portugālē vidējai šerē tikai uzlikti milzīgi nodokļi, un tai pašā laikā līdzekļi tika pārcelti uz e, offshore zonām tādām kā Panam, kā piemēram e, notiek ar Spiritu Sanktu banku, un neviens to neievēroja. Uh, Mans jautājums, vai komisija rūpēsies par reālo naudas atmaksāšanas sistēmu, kas ir iesaistīta zelta vīzu sakarā, investoru programmās, um, pasu pārdošanā, kas norisinās vairākās valstīs, tā skaitā arī manā valstī Portugāla. Un ir arī trīs citi punkti, tā skaitā Luksemburga, kas ir viens no jaunākajiem izgudrojumiem naudas atmazgāšanā, un tas arī būtu derīga organizētās noziedzības apkarošanai. Divi jautājumi par pārdotajām pasēm un uh, brīvajām ostām. Kā jau es teicu, mēs ķeramies klāt jaunajiem naudas atmazgāšanas noteikumiem, galvenokārt, lai cīnītos ar nodokļu nemaksāšanu un apkarotu noziedzības finansēšanu. Šis priekšlikums tiek skatīts, sācies ir trialogs starp komisiju padomu un parlamentu, un tā būs tā vieta, kur visi šie punkti, kas šeit izskanēja, varēs tiks izskatīt arī no citu iesaistīto pušu un uh, institūciju puses. Okay. Uh, Labi, otrais jautājums. Es skatīšu šo brīvo, skatīšu šo otro, ost, šo brīvo ostu problēmu. Un... Jā, mēs jau apspriedām Luksemburgu un Luksemburgas brīvostas valdes priekšsēdētājs man uzsvēra aktīvi, ka viņš tur nekādus pārkāpumus neredz, bet mēs tā vēl neesam pārbaudījuši. Labi, Angels Sambatskis no EKR lūdzu. Уважаемый господин Лангин. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētāja Junker kungs. Mēs runājām par nodokļiem Luksemburgā, Panama dokumentiem, par īrijas gadījumiem. Un tas tiešām vieš pāžas, atklāt sakot. Taču paraudzīsimies nākotnē. Mēs gaidām Eiropas Savienības Ķīnas samitu 1. janvārī. Un šajā kontekstā par kādiem pasākumiem jūs domājat, kad runājat ar saviem kolēģiem no Ķīnas? kādi būtu tie pasākumi, lai mēs izvairītos no čainelī, ko jūs darīsiet ar Ķīnas partneriem? 2014. gada novembrī mēs kā komisija piedāvājam visu um, uh, budžeta 20 valstīm pienākt, uh, izmantot automētisko informācijas sistēmu. Vairākas valsts piekrita, cits atkal ne. Uh, Taču mēs vienmēr atgriežamies pie šī tēmata starptautiskās tikšanās laikā, jo tas ir ļoti svarīgi. Vai. Paldies, man vēl ir trīs runātāji - Tomas Mans, Evelīna Rēgner un Šlainas kundz. Lūdzu, Tomas, sirsnīgs paldies, Žanklod, man tas liekas ļoti pārsteidzoši, bet arī priecējoši, ka uh, neskatoties uz visu kritiku no labējiem un kreisajiem, tika teikts, ka Šīs komisijas eh, priekšsēdētājs ir daudz panācis. Es nezināju, ka ir 12 iniciatīvas. Jā, būs eh, nodokļu konkurence, bet tai jābūt taisnīgākai. Tas ir ļoti svarīgi. Bet traucējošais faktors šeit joprojām ir padomu. Tas nozīmē dalībvalsts. Vai mēs nevaram uh, panākt to, ka. Uh, komisijas priekšsādātājs arī piekrīt, ka kaut kas padomē ir jāmaina. Mums ir jāizdara politiskais spiediens, lai tiktu pieņemti atliet, atšķirīgi lēmumi. Vai šeit Žanklots Junkers mūs atbalsta? Jā, es eh, pirms dažām minūtēm Tomasam eh, teicu, ka ja eh, būtu līguma izmaiņas, tad būtu atkal jāskata vienbalsība, vienbalsīga lēmuma nodokļu jautājumos, un tur vajadzētu mainīt. Jā, paldies. Nākamā Evelīna Rēgnera lūdzu. Paldies eh, vēlreiz par brīvostām. Tas tiešām man šķiet tik satraucoši. Tātad brīvs, brīvs no nodokļiem, no muitām. Un man tas šķiet tiešām neticami, ka Eiropā, Eiropas Savienībā ir iespējams, eh, ka vērtības, eh, tātad zelts, gleznas var Eh, tikt uzglabāts kaut kādā nekurienē, bez nodokļiem. Un, bet ja komisija uh, konstatē, ka tas tā ir, vai tā nevar uh, arī tiesiskus priekšlikumus no Eiropas piedāvāt? Politika sākas ar realitātes apskatu un izpēti, un uh, mēs to arī darīsim. Mēs izpētīsim situāciju un tad varbūt rīkosimies. Uh, Jā, tas bija skaidrs solījums. Vispirms analizēt un tad iespējams rīkoties. Tā es to uh, tulkoju. Uh, tā ir, kad ir iniciatīvas tiesības tikai komisijai un nevis parlamentam. Elīšana Aina pēdējā. Paldies, Junker kungs, nevienam no šaubu par to, ka sabiedrība, kas balstās uz nežēlīgu nodokļu konkurenci, nav ilgspējīga. Īpaši tad, ja ir tādas uh, nodokļu likmes, kas ir 0,005%. Nu, komisija ir spērus nozīmīgus soļus uz priekšu, taču jāpatur prātā, ka tas ir globāls izaicinājums, un mēs to nevaram vairs atrisināt ne nacionāli, ne arī Eiropas līmenī. Attīstības valstis ir tās, kas maksā uh, Uh, vislielāko cenu par šo izvairīšanos no nodokļu maksāšanu. Mums ir vajadzīgs ziņošana par katru valsti atsevišķi un kas būtu publiska un kas neattiktos uz Eiropas Savienību vien. Tad mēs redzētu, kas notiek attiecībās ar trešām valstīm. Komisijas priekšlikums vēl ar vienu ir pārāk vārgs. Mums ir pilnīgi jāiesaist šīs valstis automātiskajā informācijas apmaiņā. Taču ko komisija darīs? Lai nepieļautu tirsniecības nolīgums, kas atvieglo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas attīstības valstīs. Kā mēs nodrošināsim to, ka šīs valstis ir globāli iesaistīts, definējot nodokļu reformas? Es te runāju par tādu kā ANO līmeņa starpvaldību organizāciju. Ko jūs par to domājat? Lūdzu, komisijas priekšsēdētāji. J'hésite à vous suivre entièrement. Mm Es nevisai eh, varu jums piekrist, ka startautiskie nolīgumi uh, spiež uh, attīstītās valstis uh, ieviest uh, iespējas izvairīties no nodokļiem. Nu, tas ir atkarīgs no katra nodokļa. Mums ir izdevies pārliecināt vismaz, vismaz 85 valstis piedalīties automātiskajā informācijas apmaiņas sistēmā. Viegli tas nebija. Uh, Es pārbaudīšu, vai ir 85 uh, valsts vai vairāk. Es jūs varu informēt, kuras valsts konkrēti ir šajā sarakstā. Un šajā skaitā arī pārstāvēts attīstītās valstis, attīstības valstis. Un runājot par to, mēs tiešām izdarām spiedienu Tad progress ir. Paldies, tā kā mums vēl ir divas minūtes, došu vēl Pirkorūnen uh, Lerner vārdu. Pēdējais jautājums brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Haluaisin kysyä, miten... Paldies, priekšsēdētāji. Komisijai būtu jābūt koherentai politikai, lai izvairītos no izvairīšanās, no nodokļu nemaksāšanas, no nodokļu maksāšanas, piemēram, Eiropas politikai ir Eiropas investīcija banka un rekonstrukcijas banka. Tās pastāvīgi izmanto offshore reģistrētas investīciju fondus, un mums neko nav izdevies darīt šajā lietā risinošo problēmu. Tas pats attiec uz debatēm par to, kā noteikti ietekmē mūsu tirzniecības nolīgums. Kā jūs esat paredzējuši palielināt šo koherenci, apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas komisijā? Ko jūs nākotnē esat paredzējis darīt šajā jomā? Kolīgin. Paldies, kolēģi. Lūdzu, komisijas priekšētāj kungs. Vai jums ir ko teikt par to? Nu, īsti nē, tādēļ pārjautāju. Šis jautājums izskatās līdzīgs tam jautājumu, kuru pieminēja Pervanša. BAD. Runa par Eiropas investīciju banku un Eiropas rekonstrukciju banku. Mēs jau uh, šim tematam pievērstāmies, un es jau, šo atbild, un es jau atbildēju šo jautājumu. Vai tāds bija jūsu jautājums? Tāda bija mana atbilde, bet es nezinu, vai tāds bija jūsu jautājums. Waar zit het pijn? Nu, kaut kas tādā garā, jā. Gut, ich darf, uh... Labi. Ar to noslēdzam šo uzklausīšanu. Vēlos jums sirsnīgi pateikties, komisijas priekšstādā kungs. Šis bija ļoti atklāts un uh, godīgs uh, diskusijas laiks. Kopumā mums bija 19 kolēģi, kas uzdeva jautājumus. Novēlam jums visu veiksmi, atbalstot at, parlaments arī jūs atbalstīs, īstenojot noteikums. Tagad pārtraucu sanāksmes 15 minūtēm. Vēlreiz liels paldies priekšsēdētāju kungs.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 53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 Good afternoon. Jauku pēcpusdienu. Als gast. Mūsu. Mēs turpināsim mūsu uzklausīšanu un uh, tagad turpināšu savā dzimtajā valodā, vācu valodā. Un kā mūsu nākamo viesi varu sveikt Portugāles nodokļu lietu valsts sekretāru Fernando Rojas Andrades kungu. Uh, Andradas kungs, mēs pateicamies jums, ka esat pie mums ieradies, lai runātu par konkrētiem nodokļu jautājumiem Portugālē un pāris jūsu salās. Mūsu diskusiju noslēgumā ar komisijas priekšādā Junkeru kungu tika uzdot arī jautājumu par Madeiru noteikti, ka šodien mums būs vēl papildi jautājumi par to. Parasti mums ir paredzēts 3-4 stundas eh, diskusijām. Un parasti mēs piešķiram trīs minūšu laiku uzdot eh, jautājumu un atbildēt. Tad varam ievērot šo laiku. Vēlreiz liels paldies, kas pie mums ieradies. Tagad došu jums vārdu ievadvārdiem. Tās ir piecas minūtes. Lūdzu, vēl sekretār kungs. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti. Paldies, ka aicinājāt man uzstāties šajā komitejā. Un iesākumā vēlos uzsvērt, cik švar, svarīgs ir šis temats un darbs, ko īsteno jūsu komiteja. Gadu gaitā Uh, offshore platformas un nodokļu paradīzes ļāva nodokļu maksātājiem slēpt savus ienākumus uh, un arī izvairīties no nodokļu maksāšanas, un tā viņi arī slēpa arī ienākums no kriminālās darbības. Tas uh, ne tikai samazina nodokļu ienākums, bet arī visu nodokļu sistēmu leģitimitāti. Panama dokumentu sniegtā informācija vērsa sabiedrības uzmanību uz šo problēmu, patainojas dažādās nodokļu prakses un pamatojoties uz šo informāciju Portugālis nodokļu iestādes, tāpat kā citu valsts nodokļu iestādes, identificēja cilvēks, kas minēti Panama dokumentos. Mēs atradām apmēram 165 Portugāles iedzīvotājus, kas minēti šajos dokumentos, un pat labam notiek izmeklēšana par viņiem. Es domāju, ka darbs, kas norisinās darba grupā, ir īpaši svarīgs OECD šīs seka fórumā. Taču mēs varam gūt zināmas mācības no šiem atklājumiem. Informācija, kas atainojas panām dokumentos, nepārprotami sniedz interesantu informāciju, kam jāsako tālāk, taču svarīgāk būtu ka mēs nedrīkstam uzskatīt, ka šī informācija būs jaunākais veids, kā iegūt oficiālo informāciju. Informācija, kas ir mūsu rīcībā, daudzos gadījumos ir nepietiekama. Fakti tiek padarīti, tiek publiskoti taču. Tie bieži vien ir veci, novecojuši fakti un daudzos gadījumos attiecības starp šiem individiem un valstīm nav attiecināms uz nodokļu, jums svarīgi ir automātiskā informācijas apmaiņa. Tas ir labākais veids, kā sniegt atbildu uz šādām situācijām, un tam ir arī lieliska preventīvā ietekme. Tāpēc, izmantojot nacionālos tiesību aktus, Portugāli ir, tecīgi, vēlējusies iesaistīties divpusējās un daudzpusējās attiecībās, lai padziļinātu informācijas apmaiņa. Es tiku aicināts uz, uh, saistībā ar transferiem uh, eh, patiesi labam guvēju slēpšanai ārvalstīs. Uh, un te bija arī pienākums atklāt statistikas datus eh, laikā no 2011. līdz 2014. gadam. Tad mēs secinājām, ka daudzi dati vispār netika atbilstoši apstrādāti un nenonāca statistikas pārziņā, un tagad mēs izmeklējam, kas izraisīja šo pro problēmu. Taču ir viens komentārs, ko, var, ko vēlas nākt krajā. klajā sistēma, kas pāro transfērus uz citām valstīm un kas uh, koncentrējas tikai uz vienu valsti, nav uh, perfekts risinājums. Jo var gadīties, ka pa, pārskatījums tiek veikts uz valsti, kas ir tikai starpnieku valsts, kas nav galējā transfēra summa saņēmē valsts, un tad izsakojamība nav tik vienkārši. Un uzturēšanās valsts, tad eh, nevar secināt, ka galējais mērķis ir nodokļu paradīze. Jāatrod starptautis mehānisms vai vismaz Eiropas līmeņa mehānisms, kas nodrošinātu informācijas eh, apriti dalīšanos informāciju. Tā, lai līdzīga informācija tiktu sniegta, kā to pieprasa Portugāles tiesība akti, tā, lai katra dalībvalsts saņemtu informāciju par pārskaitījumies ar dalībvalstīm offshore zonām, ko īsteno viņu iedzīvotāji, kaut arī tas notiktu, šis pārskaitījums, eh, izmantojot kādu starppunktu, un šajā ziņā institīvu darīt. Paldies eh, vēl sekretāru kungam, vēlreiz tiešām izsaka jums pateicības vārdus, ka bijāt gatavs ieradies pie mums šeit, Briselē. Kā jau minēju, mums notiek arī faktu noskaidrošanas misija Portugālē, un mēs varam izmantot šo pasākumu, lai tam sagatavotos. Tagad došu vārdu abiem līdz referentiem. Jepa Kofotkungs, lūdzu. Es paldies priekšsēdētāji. Un paldies, ka uzstājāties mūsu komitejā, Andrādis kungs, skaidrot par situāciju Portugalē. Man ļoti interesē papētīt sīkāk to, ko jūs pieminējat, nepārbaudīti pārskaitījumu uz offshore zonām laikā no 2011 līdz 2014 gadam. Un tā summa tur bija vairāki miljardi eiro. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kā tas tā varēja notikt, ka šāda summa netika pārbaudīta summa, kas nonāca nodokļu paradīzēs? Un vai jūs zināt šo labumu šos labumu guvējus, vai jūs zināt nodokļu maksātājus, kas to izmantoja, vai starpniekus. Portugāles banka tiek minēta vairāk kārt kā viena no starpnieku bankām, kas izmanto šo sistēmu. Un kā norisinās izmeklēšana Portugālē? Vai prokurors, kas skatās uz um, naudas atmaskāšanu, vai viņam ir pietiekama pieeja nodokļu iestādēm, vai saņem visu informāciju, kas vajadzīga no šīm iestādēm, lai varētu izsanot atbilstošu izmeklēšanu. Un pēdējā lieta, tā kā jūs uzrauga trojka, kāda bija trojkas loma? Eh, vēršoties pret šādiem masīvajiem eh, pārskaitījumiem uz nodokļu paradīzēm iepriekšējās valdības laikā. Paldies! Paldies, vārds jums lūdzu! Pirmkārt, runājot par šiem nepārbaudītajiem pārskaitījumiem, cik tālu mēs varējām pārbaudīt finanšu institūcijas, arī izpildījis savas juridiskās saistības, sniedzot informāciju nodokļu iestādē. Taču datu pārstrāde finanšu iestādēs nozīmēja to, ka darījumi, kur vērtība bija 10 miljārdi eiro, netika atbilstoši pārstrādāti, apskatīti nenonāca statistikas datos, un tātad šie dati nenonāca arī nekāda veida mm, atbilstošā pārbaudas ietvarā. Šī problēma ir tikusi identificēta, tikmēr nodokļu iestādēm ir pie visiem datiem. Tātad finanšu iestādes pareizi sniedza šo informāciju, taču nākošās iestādes atbilstoši to nepārstrādāja. Portugāls uh, valsts prokurors ir sācis uh, kriminālu procesu par šo datu neatbilstošu pārstrādāšanu un būs pieeja arī mm, nodokļu datiem preventīviem mērķiem. Trojka neiejaucās attiecībā uz pārskatiem uz offshore zonām. Ček. Paldies, Pēters Jačeks, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Mhm. Paldies, un Doklietu valsts sekretāri, kas esat mūsu viesi. Mani interesanti zināt, kā jūs izvērtējat Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu jūsu valstī. Un mhm. šeit uzstājās komisijas priekšstādātājs Junker kungs šodien, un kāda tad ir sadarbība ar komisiju īstenošanas jomā, cik liela ir sadarbība ar komisiju un kā tiek īstenoti tiesība akti jūsu valstī, papildinot iepis sacīto, kāda jūsu skatījumā ir visu starpnieku, ne tikai banku, bet arī advokātu, uh, un uh, nodokļu padomdevēju uh, darba pārskatīšanu. Paldies! Paldies! Uh, lūdzu vārds jums, valsts sekretārkungs. Lielas paldies! Eiropas institūcija loma ir bijusi būtiska, veidojot mehānismus informācijas apmaiņai uzsvērš, tāpat kā arī teicu ievadrunā, ka Eiropas un starptautiskajā ietvarā ir gaidāmas uh, milzīgas izmaiņas. Mēs varēsim gūt informāciju arī ārvalstu jurisdikcijās, un informācijas apmaiņa būs automātiski. Mazāk svarīgi ir zināt, ko katra valsts izmanto kā savu nodokļu likmi, ja valsts sniedz vajadzīgo informāciju, lai nodokļu tiesību akti tiktu attiecināt uz to bagātību, kas mm, rodas šīs valsts teritorijā. Un Eiropas Savienība arī seko CD īstenotajām institīvām. Un es domāju, ka šādai virzībai būtu jāturpinās. Eiropas eh, līmeņa īstenošanas mehānismi mm, īstenībā nepastāv. Mm, ir spēkā informācijas apmaiņa un eh, nodokļu mm, tiesību aktu īstenošana ar vienu paliek dalībvalsts kompetencē. Es domāju, ka mums būtu jāmudina Eiropas komisija un dalībvalstis turpināt ievērot to virsību, kādu tie ievēroja līdz šim, tā izveidot tādas mehānismas, kas ļaut nacionālām iestādēm īstenot sadarbu. Paldies, valsts sekretāra kungs, jūs ļoti labi ievērojat runāšanas laiku. Tas ir lieliski. Un tagad no politisko grupu pārstāvjiem Melo kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirms jūs skait, sākat skaitīt laiku, mm, kad uzdodu jautājumu, pirms sāku uzdot jautājumu, lūdzu apstādiniet pulksteni. Es vēlējos tikai nāklāt ar vienu komentāru. Šīs debatas ir politiskas debatas, taču tām ir jābalstās uz faktiem, nevis uz ilūzijām vai mirāžām. Kofort kungs, eh, sociālistu referents, uzdeva jautājumu, un es vēlos paziņot jums, kas esat tribīnē. Tur izskanēja pārpratums. Valsts sekretārs pieminēja pārskaitījums 10 miljārdus eiro, kas netika uzskaitīti laikā no 2011. līdz 2014. gada. Lūdzu, uh, izvairieties no pārpratuma. Nav svarīgi, kādas krāsas ir valdība. Nodokļu inspekciju ģenerāla direktors paminēja, ka 18 no 20 deklarācijām patiesībā e, bija no 2015. līdz 2016. gadu, un 4 no šīm deklarācijām bija mm, šīs valdības laikā īstenotas. Tas jāņem vērā, jo šie ziņojumi nav jābalst uz pārpratumiem. 18 no 20 ziņojumiem tika veikti laikā no 2015. līdz 16. gadam, un 4 no tiem šīs valdības eh, mandāta laikā. Tagad sāku oficiālo daļu manā jautājumā. Tad liels paldies, es domāju, mums būtu sirsnīgi jāuzņem šeit valsts sekretārs. Vēlos uzņemt jautājumu par, uh, uzdot jautājumu par uh, slepenu vienošanos, kas bija noslēgta 2010. gada jūnijā un apstiprināta augustā starp uh, premjerministru un sociālistu partiju Portugālē un tur tika panākt vienošanās, ka Panam tiks izslēgta no Portugāles nodokļu paradīžu sarakstu Portugāli. Spēr soļus, lai Panama neiekļaut, netikt iekļaut šajā sarakstā, bet beigās Panama arvien palika šajā sarakstā pateicoties pēc, PNS partijai Portugālei, tātad mums izdevās uh, to nepieļaut. Ja jūs uh, atkal ieviesīsiet tiesību aktus par nodokļu paradīzēm, tad tiek ierosināts, lai Urugvai un citas valsts tiktu svītrots no melnā saraksta. Un tas savukārt neļauj ievērot uh, tās prasības, kas ir izrīts 63. Uh, panta D punktē. OECD, protams, nepārbauda noteikumus, uh, likumus Portugāla. Tad vai, vai jūs prāt ir pieļaujams, ka ar, rīkojums pārkāp likumu? Priekšstādājs jau neesmu pārtrauc savu, beidz savu uzstāšanos. valsts sekretāra kungs, runājot par šiem desmit miljardiem eiro. Daži no šiem pārskatiem notika jūsu valdības laikā. Un cik daudz šādu pārskatu bija, kas bija iesaistīts, kāds banks? Tagad mums, protams, ir vairāk laika, lai jūs varētu atbildēt, lūdzu. É, senhor deputado Nuno mm, Melo, Godātais deputāt Melokungs, es nelabošu tos skaitļus, summas, ko jūs pieminējāt. Taču ir notikušas diezgan daudz juridiskas kļūdas, kas saistīts ar profesionālā noslēpuma neizpaušanu un banku noslēpuma neizpaušanu un dažkārt tur ir pietrūcis rūpīgas pieejas. Taču, atbildot uz jūsu konkrētiem jautājumiem, no medijiem esmu uzzinājis, jo es nepiedalos nevienā no iepriekšējām valdībām, kuras jūs minējat. Tad esmu dzirdējis, ka divos gadījumos manas valsts premjerministrs un citas valdības premjerministrs kurā piedalījās jūsu pašu valstī, e, jūsu pašu partija, pieprasīja, lai Panama tiktu svītrota no nodokļu paradīžu saraksta. 2010. gadā premjerministrs Pasos Kuelju, kā tika ziņots, apmeklēja Panamu, taču Es varu atbildēt tikai pašreizējās valdības vārdā. Šī valdība neuzskata, ka, ka nodokļu paradīžu sarakstam patiesībā ir jābūt tādu jurisdikciju sarakstam, kas nesadarbojas. Svarīgi, lai mums būtu pieeja informācija par nodokļiem. Svarīgi ir nevis katras valsts vai teritorijas nodokļu likme, bet gan caurskatāmību. Valdības lēmums, ko jūs minējāt, slēgt, uh, svītrot trīs valstis no vienas no, gar, no, viena no garākajiem sarakstiem nodokļu oāzēm, kas jebkādā valsts vispār bijis, bija saistīts ar kritērijiem. Un kritērija bija tādi, ka šīs valsts sniedz informāciju Portugālei, izmantojot mehānismus, kurus noteica starptautiskie līgumi. Un arī OECD šos kritērijus uzskatīja par spēkā esošiem attiecībā uz uh, informācijas apmaiņu. Un šie kritēriji neļauj Portugālē svītrot Panamu no nodokļu uh, oāžu sārakstā, un tas arī skaidri tika paus Panamas vēstniekam. Šī valdība nevēlas, lai kaut kādi viltojumi vai pie, faktu piesekšana parādās mūsu attiecībās ar citām valstīm. Runājot par iepriekšējo valdību, mūsu valdība stājās uh, ķērās klāt uh, saviem pienākumiem un laboja iepriekšās valdības kļūdas, runājot par uh, informāciju, kas netiek atklāta, netiek atklāta nevis noslēpmainības dēļ, bet gan tāpēc, ka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 nodokļu likumā, un es jums varu skaidri pastāstīt par eh, visu, kas minēts 63D pantā, un tad jūs varat pieņemt lēmumu, vai Portugāla izpilda eh, likumu par nodokļu oāzēm prasības vai nē. 60, 68, 80 un 81 pants tie ir tie panti, kas attiec uz finanšu institūcijām. Es būtu pateicīgs, ja jūs varētu šo informāciju iesūtīt sekretariātam, saka priekšstādātājs, mums ir citi jautājumi. Informat. Ļoti labi, mēs pārbaudīsim šo informāciju. Nākamā runātāja Annas Gomeša kundze. Uh, sveicu jūs vēl sekretāru kungs, vēlos jums uzdot vienu jautājumu. Vai ir kaut kādi attaisnojumi, lai pārtrauktu izmeklēšanu īpaši attiecībā uz šiem pārskaitījumiem, kas ir veikti no 2011. līdz 2014. gadam. Un kas notika pēc tam, 15. un 16. gadā, kad tika saņemti šie konkrētie dati? Mēs vēlamies tos saņemt, tāpat arī gribam zināt, vai šīs transakcijas skār Madeiru. Tāpat arī vēlos dzirdēt, vai tiek īstenota transakcija kontroli šajos gados, kuras veiktas Madeirā. Par 2016. gadu kontrols tika veiktas, kā jūs jau to pieminējāt, konkrēto institūciju gadījumā. Un tad nākamais jautājums runājot par starp institūcijām, starpnieku institūcijām, kuras kalpo nodokļu nemaksāšanas mērķu īstenošanai, vai šeit jāpieskaita arī Luksemburga un Nīderlanda, jo tie ir tādi centri, kur um, Portugāles uzņēmumi labprāt apmetušies. Gribētu dzirdēt, cik liela ir šī problēma, kas pastāv Portugālē un citās valstīs. Tas attiecas uz PVN krāpniecības vilni, kur Rotterdams osta tiek izmantota, lai veic šādu krāpniecību. Paldies, sekretārkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Paldies par uzdotiem jautājumiem. Šī izmeklēšana to īsteno finanšu ministrija. Šeit tiek īstenota neatkarīga finanšu inspekcija, un mēs vēl nesam saņēmuši nekādu paziņojumu. Šī ir neatkarīga kontrola, un mēs vēl gaidām, kādi būs rezultāti šai izmeklēšanai. Un ko mēs esam darījuši šajā starplaikā? Tāds bija jūsu jautājums. Es jau pieminēju šo problēmu par informāciju un informātiku. Ar informātikas sistēmām mēs esam novērsuši šo problēmu, jo bija problēmas saistībā ar procedūru par 2013. un 2016. gadu, un 2016. gadā mēs konstatējām šo kļūdu, un kopš tā laika šī problēma vairs nepastāv. Kā jau teicu, mēs esam to novērsuši. Taču tādēļ šajā starposmā nebija iespējams publicēt attiecīgo statistiku. Madeira piedar pie Portugāles valsts teritorijas. Likumi par transakcijām, protams, skar visas transakcijas, arī tās, kas uh, nākušas no Madeiras, neatkarīgi no tā, kāds uh, tiesiskais regulējums pastāv šajā re reģionā. Un, kā jau minēja, informācijas apmaiņas skar Portugālu un attiecīgi automātiski arī Madeiru. Eiropas Savienībā nepastāv reģions, kas būtu iekļauts Portugāles nodokļu sarakstā. Tas neatbilst Eiropas likumiem. Uh, Jā, es tagad raugos, cik daudz uh, laika rāda pulkstens. Lūdzu, izsakieties īsi. Nākamā runātāja, Gomeša kundze, vēlreiz. Iz, cik man zināms, tad uh, Finanšu inspekcija Portugāla ir beiguši šo izmeklēšanu. Izskatās, ka valsts sekretārs šo informāciju vēl nav saņēmis. Un jums, kā valsts sekretāram, jūs runājāt. Uh, parlamentā un konstatējāt, ka 87% transfrakciju skar tā dēvētā BGA sistēma. Tas attiec tādiem uzņēmumiem, kuri vairs neeksistē. Vai jums ir kāda papildu informācija par šiem aspektiem? Paldies, es jau minēju dažādos iemeslus atbildot Melūkungam. Uh, Un pastāv arī Portugāles tiesību akti, un balstoties uz šiem tiesību aktiem, es nevaru nosaukt tās finanšu institūcijas, kas ir īstenojuši šīs transakcijas. Publiski pieejamie dati attiecas uz summām un mērķi valstīm. Tas viss tika publicēts internetā, taču šeit jūs nevarat atrast konkrētās finanšu institūcijas, no kurām šīs transakcijas ir veikts. Tādēļ Atvainojiet, es nevaru neapstiprināt, ne noliegt jūsu informāciju. Tagad abas lielākās politiskas grupas ir pārsnieguši savu runāšanas laiku, tas tā notiek godīgi, un tagad pievērsīsimies EKR. Hoen Lerners kundze, lūdzu. Paldies. Uh, Portugāla ir saņēmusi arī aizdevumus no Eiropas Savienības un Startautiskā valūtas fonda, tādēļ gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kāda veida diskusijas jums bija ar Eiropas Savienību un SVF par Madeiru, par finanšu sektoru, par nacionāliem pūliņiem cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un izvēršanos no nodokļu maksāšanas. Vai tās ir bijušas arī prioritātes debitoriem un kādā veidā ir runāts par šiem jautājumiem? Liels paldies, lūdzu, valsts sekretāra kungs. Manuprāt, šeit runa ir par diviem atsevišķiem jautājumiem. No vienas puses saistībā ar nodokļu sistēmu Madeirā, šo īpašo nodokļu sistēmu Madeiras brīvostā. Tā tika radīta Eiropas regulas ietvaros, saistībā ar atbalstu perifēriem reģioniem, un šī sistēma ir arī pamatota. Tās ir attīstības atbalsts Medeiras reģionam, un jau vairāk, kopš vairākiem gadiem šeit nav paredzēta nekāda nosacījuma finanšu pakalpojumiem. Šis finanšu pakalpojumu jautājums Madeirā pieder pagātnē. Un tagad runāt par cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, izvarēšanos nodokļu maksāšanas. Protams, ka tā bija prioritāte dažādām nacionālām valdībām pro, Portugālē, dažādos līmeņos un dažādās jomās. Gomeša kundze jau to pieminēja. Šeit bija runa, piemēram, par PVN vai par faktu, ka PVN apjomi tika pārmērīgi samazināti. Runa bija arī par starptautisko sadarbību saist saistībā ar uh, īpašumu apjomu konstatēšanu. Šeit Portugālē notika pūliņi izveidot mehānismus. Galvenokārt mēs šeit balstījāmies uz BEPS procedūras secināt, procedūrā gūtajiem secinājumiem, bet šeit ir jāpiemina arī caurskatāmības mehānismi, kā piemēram tādas iespējas likvidēšana ka tie starpnieki var eh, izdot eh, čekus vai ka ir iespējami tikai konkrētas summas. Tie ir piemēri, kur likumi tika piemēroti ar mērķi īstenot caurskatāmību finanšu sektorā vai ar mērķi, lai apkarotu nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmaskāšanu. Paldies, nākamais no gojas. Miguel Viegaškungs, lūdzu. Paldies. Valsts sekretāra kungs sveicu jūs šajā uzklausīšanā. Man ir īsts jautājums. Pirmkārt, izmeklēšana Panamas dokumentu ietvaros. Tāpat arī saistībā ar Šveicas dokumentu noplūdu, kur tika konstatēts, ka 611 Portugāles nodokļu maksātāji ir skarti. Šeit jau nav runa par konkrētām personām, bet par bilanci. Kāda ir situācija? kādus līdzekļus varēja atgūt, kāda bija šie zaudēto nodokļu atguvumi. Manuprāt, šo informāciju publikai vajadzētu zināt sabiedrībai. Un jūs atkārtoti runājat par banku noslēpumu, nodokļu noslēpumu. Es gribētu dzirdēt, kā to šodien var saprast un kā tas traucē cīņā pret uh, naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu. Gribētu dzirdēt, kādi instrumenti tiek piedāvāt saskroties šiem jauniem izaicinājumiem, ar jaunajiem noteikumiem, ar jaunajiem datiem, kas ir jāapstrādā no dažādām institūcijām. Gribētu dzirdēt, kādas ir jūsu atbildes, ka tiek nodrošin, vai tiek nodrošināt konkrēti finanšu līdzekļi, personāls, lai tiktu galā ar šiem jautājumiem. Un tad ļoti konkrēts jautājums Ziņojumi par valstīm. Mēs par to tagad aktuāli diskutējam. Zinu, ka Portugālē tas ir paredzēts arī saistībā ar nodokļu likumdošanu. Proti, ka informācija ir jāapkopo par katru valsti, un Portugāle ir paredzējis augstāku robežvērtību 750 miljardi eiro miljonu eiro, pirms šie dati ir jānodrošina. Un mēs šeit parlamentā runājam par šiem sliekšņiem un gribētu dzirdēt, cik daudzi, daudz uzņēmumu sasniedz šo 750 miljonu robežu, cik procentuāli liels ir šīs uzņēmuma darbības sektors, kurš skart šīs normas. Paldies, tagad vārds jums. Vienmien tavu. Liels paldies. Kas attiecas uz Šveices dokumentu noplūdi un Panamas dokumentiem, tad attiecībā uz Šveices dokumentiem lielākā daļa informācijas, kas eh, kļuva pieejama, bija diezgan veca. Tātad eh, ir ļoti sarežģīti mums tieši atgūt šos nesamaksātos nodokļus. Un eh, jebkāda informācija, kas bija krimināli būtiska, tika nodota attiecīgajām iestādēm. Uh, Un tomēr ir uh, bijis eh, zināms netiešās atgošanas apjoms, ir uh, bijuši vesela virkna situācija, kas sākās 2004. vai 2006. gadā, un uh, šie dokumenti sniedz informāciju, balstoties uz kuru varēja veikt izmeklēšanu, un tā šobrīd notiek daudzos gadījumos. Šobrīd mēs cenšamies saprast, uh, kādus faktus šeit var konstatēt. Protams, ir eh, zinām ierobežojumi attiecībā uz to, kādus rezultātus var sasniegt no šāda veida nopludinātiem dokumentiem. Vismaz cik es saprotu, ir daudz svarīgāk saņemt eh, informāciju automātiskās apmaiņas rezultātām pa citiem formāliem kanāliem, un tāpēc mēs esam uh, aktīvi strādājuši, lai uzlabotu mūsu IT un cilvēku resursus. Ir uh, diezgan sarežģīti tādai nelielai valstī, kā mēs, uh, tikt galā ar šo uh, ienākošo informācijas apjomu. Kas attiec uz šo te slieksni valstu ziņojumiem, tad, kad tiek noteikts slieksnis, tad katra valsts galvenokārt būs ieinteresēta informācijā no citām valstīm. Um, katrai tātad valstīm nebūs intereses pieņemt šādu zēmu slieksni. Um, Portugāla varētu pieņemt diezgan zemu slieksni, bet līdzīgi kā citas valstis, tā kā mūsu um, slieksnis šobrīd ir augsts, nevienam nav interese radīt lielāku administratīvo slogu savai valstī. Uh, salīdzinot ar citām uh, valstīm, kam varētu būt atšķirīgi sliekšņi. Tātad tas ir drīzāk sadarbības jautājums starp visām uh, uh, valstīm. Svens Gigolds un uh, Jose Manuels Fernandes. Lūdzu, Sven. Paldies, tas viss ir uh, nedaudz haotiski šodien, kā tas norīt šeit. Um, es pāriešu uz angļu valodu, lai tā būtu vieglāk. Trīs konkrēti jautājumi. Pirmkārt, pēc uh, klajā nākšās informācijas, vai jūs uzskatāt, ka ir pārkāptas saistības attiecībā uz naudas atmaskāšanas apkarošanu, ņemot vērā, ka statistika par kapitāla pārobežu pārskaitījumiem netika uh, publicēta pagātnē, kā tas bija paredzēts. Otrais jautājums. Uh, Vai jūs esat izlēmuši monitorēt īpaši tās bankas, kuras agrāk nav pārbaudītas un kuras bija iesaistītas Panamas dokumentos? Un arī vai jūs esat uh, uzsākuši uh, vajāšanas procedūras pret šīm bankām? Un treškārt, mēs īsti neesam droši, kurš nodrosina to, lai uh, naudas atmaskāšanas apkarošanas kontrole Portugālē patiešām tiktu īstenota. Vai jūs domājat, ka tas būtu jāprecizē, lai nodrošinātu, ka uh, saistības attiecībā uz naudas atmaskāšanas apkarošanu tiešām tiktu īstenotas? Valsts sekretāra kungs, lūdzu. Paldies. Sākumā precizēšu vienu lietu pienākums eh, attiecībā uz pārskaitījumiem uz ārzonām eh, pastāv tikai attiecībā uz nodokļiem. Tas ir atšķirīgi no kontrolas sistēmas, kas ir saistīta ar naudas atmaskāšanas apkarošanu. Portugāles uh, likumu ietvaros uh, ziņošana par operācijām un transakcijām uh, starp finanšu institūcijām uh, ir jānodod ar eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas likumdošanas starpniecību Portugāls bankai un nevis nodokļu iestādēm. Tas ir divas atšķirīgas sistēmas. Un tāpēc nav nekādu jautājumu, kas būtu saistīti ar naudas atmazgāšanu šajā konkrētajā gadījumā. Uh, Portugāli apmeklēju FATF pirms dažām nedēļām. Mēs saņemsim tādu neatkarīgāku novērtējumu pēc dažiem mēnešiem. Bet eh, kāds man ir iespējas? Man ir iespējas, ka kontrolas sistēma Portugālē ir balstīta uz ziņojumiem Portugāles Nacionālajai bankai. Un Šeit arī policija un prokurors veids kontrols pasākums uh, tieslietu sistēmas ietveros. Tā ir uh, sistēma, kas darbojas, kas attiecas uz uh, šiem faktiem, kurus jūs minējāt par uh, nodokļu administrāciju. Jā, patiešām tik līdz ir kaut kādas norādes uz noziegumiem, par to automātiski tiek ziņots. Uh, nodokļu iestādes par to ziņo tiesību sargājošajām iestādēm. Es nedomāju, ka šeit uh, ir kaut kāda iejaukšanās no valsts sekretāra puses. Tā informācija, kas man ir pieejama, norāda, ka šobrīd daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta uh, cilvēkiem un organizācijām, kas veic šāda veida transakcijas. Un tagad Fernandeša kungs, lūdzu. Which one? Par ko? Runātājs runā bez mikrofona. Jā, bet šeit mums ir eh, noteikumi, kolēģi. Man jāsaka, esmu nedaudz pārsteigts, jo pārkāpumi, eh, nodokļu noziegumi, eh, tam taču vajadzētu uh, būt saistītam ar, arī ar naudas atmazgāšanas izmeklēšanām. Tas to, tātad to visu nošķirt, kā jūs to paskaidrojāt, uh, nešķiet loģiski, kāpēc šīs divas puses nesadarbojas. Un ja jums ir kaut kāda secinājuma par uh, naudas atmazgāšanu, tam vajadzētu nonākt banku uzraudzības iestāžu uh, rīcībā. Tātad šeit sadarbība ir ļoti svarīga un jūsu uh, Atbilde šķiet norāda, ka jums, jums Portugālē būtu vajadzīga ciešāka sadarbība starp attiecīgiem iestādēm. Lūdzu, valsts sekretāra kungs. Jā, varbūt, ka es varētu precizēt, varbūt pirmoreiz neizteicos pietiekam precīzi. Visa kontroles sistēma attiecībā uz naudas atmaskāšanas apkarošanu, kas ir balstīta uz Eiropas direktīvu, tiek uh, īstenota uh, bankām ziņojot uh, uzraudzības iestādē, kas ir Portugāles valsts banka. Un šie ziņojumi ir pilnīgi pieejami tiesības sargājošajām iestādēm. Ko ar to gribēju pateikt? Komunikācijas sistēma pilnībā izpilda uh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas prasības, runājot par aizdomīgām transakcijām. Uh, transakcijas uz ārzonām tiek veiktas, lai um, izvairotos no nodokļu nomaksu un nevis lai atmazgātu uh, naudu. Jā, protams, tas viss ir saistīts, bet nodokļu iestādes, ja tās konstatē kaut kāda veida aizdomīgas aktivitātes vai noziedzīgas darbības, jo īpaši uh, naudas atmazgāšanu, tad tam tas tiek izmeklēts. Tātad, ja ir kaut kādas aizdomas par to, ka varētu tikt atmazgāta nauda, uh, veicot transakcijas uz kādu ārzonu, tad šie dati uh, tiek nodoti kompetentajām tieslietu iestādēm, lai uh, varētu uzsākt kriminālu izmeklēšanu naudas atmaskāšanas likumdošanas ietvaros. Tagad Hosē Manuēš Feldnāndeš lūdzu. Liels paldies. Eh, divas daļas. Pirmais jautājums. Tas droši vien būs eh, jautājums, uz kur varēs atbildēt eh, ar jā vai nē. Jūs tā jau atbildējat, nu, no melo. Ehm, Portugāls valdība ir izsvītrojusi trīs valstis no uh, sāraksta par naudas atmazgāšanu, vai tika prasīts to darīt? Jā, nodokļu iestādes bija iesaistīts visā šajā procesā, nodokļu iestādes tika rūpīgi uzklausītas, tad, kad tika pieņemti šie noteikumi. Vēsturiski ir bijusi vesela virkne atzinumu, kurus ir sniegušas nodokļu iestādes, un tās tika pilnībā iesaistītas procesā. Vai es tad varu secināt, eh, valsts sekretāra kungs, ka nodokļu iestādes sniedza pozitīvu atzinumu par to? Nu jā, vai tas nozīmē, ka uh, dekrēta projekts tika nosūtīts uz uh, fiskālo pētījumu centru un tad. Uh, tam bija jādod zaļā gaisma, tāda nebija procedūra, un tas arī nav tas, ko nosaka likums. Labi, tad vai tad es varu secināt pretējo, ka nodokļu iestādes nesniedza pozitīvu atzinumu? Informācija, ko es jums sniedzu, ir tāda, eh, kāda tā ir, un jūs to varat saukt, kā vēlaties. Tātad es eh, secinu, ka no nodokļu iestādes pārvaldes nebija pozitīva atzinuma. Labi, es neredzu, ka būtu vēl kādu jautājumu. Uh, kādu jautājumu pateicos jums, uh, valsts sekretāra kungs, pēc trim nedēļām mums būs uh, izpētes brauciens uz Portugāli. Jūs bijat gatavs ierasties jau tagad. Paldies par jūsu ierašanos un ar šo te pateicību arī noslēdzu sanāksmu. Novēlu jums visu to labāko. Mēs brauksim uz Portugālu, mums būs vēl iespēja neatrisinātos jautājumus eh, atrisināt un ap apspriest. Tagad uh, slēdzu sanāksmi un četru minūšu pārtraukums līdz koordinātoru sanāksmei. Tā nebūs publiska, un es būtu tiešām pateicīgs, ja pa šo laiku tie, kas nedrīkst piedalīties koordinātoru sanāksmē, zāli atstātu. Paldies!